Mēs esam arī noraizējušies par to, ka ir sašķobījusies valsts drošība un stabilitāte. Mēs augstu vērtējam miera nolīgumu, kas tika parakstīts 11. Eh, janvārī Librevillā un eh, lūdzam, lai šis nolīgums tiktu ievērots. Protams, mums ir jāiepazīst arī ar cilvēktiesību aspektiem. Mēs esam uh, redzējuši, ka šajā teritorijā tiek uh, aizvien vairāk bērni rekrutēti kā kareivi, un mēs to nedrīkstam pieļaut. Es gribu pateikt, ka mēs esam gatavi sūtīt delegāciju uz Etiopiju un tāpat gribam arī uh, Uh, apmainīties viedokļiem ar Āfrikas Savienību. Jāsaka, ka mēs rezolūcijās uh, arī runāsim par uh, situāciju Āfrikā un, protams, pievērsīsimies tam arī Adisa Bebas konferencē. Tālāk esam pieņēmuši rezolūciju par uh, grupveida izvarošanu Indijā un pieņēmām rezolūciju decembra mēnesī par dalitu kopienas cilvēktiesību pārkāpumiem. Tātad mēs esam pieņēmuši divas rezolūcijas, kas ir saistīts ar situāciju Indijā un pieprasām tajās, lai Indijas valdība darītu ko vairāk lietas labā. Mums ir eh, jāapzinās, ka Eiropas Savienība, eh, Eiropas Savienības institūcijas ir tīpaši ļoti uzmanīgi sekošiem notikumiem, un tas attiec uz visiem steidzamības jautājumiem. Uh, Eiropas parlamentam ir eh, jāapzinās, jāsaprot, kā mēs varam uh, efektīvāk risināt šos steidzamības jautājumus. pieņēmām arī rezolūciju par situāciju Bahreinā, bet domāju, pie tās varēsim atgriezties, kad uzklausīsim delegācijas locekļu stāstu par vizītes šajā valstī. Tā nebija steidzamība, bet parlaments pieņēma pietiekami stingru rezolūciju. Mēs arī pieņemam rezolūciju par uh, strādniekiem, kas strādā tekstilu izstrādājumu fabrikās Bangladešā. Mēs pieprasījām, lai Bangladešas un Pakistānas valdības turpina sekot šiem aktuālajiem notikumiem un ir uh, jāpievēršas eh, labākai darba ņēmēju tiesību nodrošināšanai, lai cilvēki nemirtu darba vietā. Tāpat mēs eh, pieprasījām, lai Bangladešas iestādes izmeklē uh, aminula islana uh, spīdzināšanas un nogalināšanas lietu. Viņš bija darba tiesība aktīvists. Tāpat mēs vēlamies, lai Pakistānā un Bangladešā cilvēki varētu brīvi asociēties arotbiedrībās. Gribēju pateikt, ka Laiksfrīda kungs no sociāldemokrātu grupas ir ar mani sazinājies par dokumentiem, eh, kas ir saistīti ar Šrilankas eh, tiesneša situāciju. Daudzi juristi ir kritizējuši impeachmenta procedūru, kas notika šajā valstī, un daudzi no aktīvistiem ir arī uzklausījuši uh, nāvis draudus tādēļ, ka viņi ir uh, atļaujušies kritizēt valdību. Premjers Ratipaks uh, arī uh, ir nolēmis atstādināt no amata augstāko tiesnesi. Janvārī es tikos ar Šrilankas vēstnieku un es par šo jautājumu ar viņu apspriedos un uh, teicu, ka esmu noraizējusies par šo impeachmentu. Man tas šķita eh, pārāk politizēts. Es arī tikos ar Navi Pīlājas kundzi, augsto cilvēku tiesību komisāri, un viņa teica, ka uh, Šrilankā netiek ievērots tiesiskums. Juristu asociācija Šrilankā ir paziņojusi, ka viņi uh, Uh, jaunā tieslietu ministra iecelšanas procedūru boikotēs. Es domāju, ka mēs varēsim kaut ko vairāk uzzināt par šo situāciju, kad mēs uh, dosimies uz Ženēvas cilvēktiesību komisiju. Bija arī kāda šrilankiešu mājkalpotāja, kas tika izsūtīta uz Saudārābiju, kur strādāja vairāku gadu garumā, un viņa ir bijusi cietumā kopš 2007. gada. Katrīna Eštone un, protams, arī Eiropas parlaments eh, ir eh, vērsušies pret nāves sodu Saudārābijā. Šai sievietei piešpiest nāves sods un Saudārābijas tieslietu ministrs eh, ieradīsies Eiropā un vēlējās tikties ar mums. Tādēļ es izmantošu šo iespēju, ceru, ka mums izdosies ar ministru tikties, lai runātu arī par citiem cilvēktiesību pārkāpumiem Saudarābijā. Tāpat bija piespriests nāves sods Bangladešā par kara noziegumiem. Šo spriedumu sprieda Bangladešas cilvēku, eh, Bangladešas kara nozieguma tribunāls eh, par noziegumiem, kas bija veikti 71. gadā, nu varbūt nevajadzēja piespriest nāvis sod, bet ir labi, ka šādi jautājumi beidzot ieraug dienas gaismu. Katrīna Eštone eh, vērsās pret šī cilvēka sodīšanu ar nāvi. Tāpat baronese Eštone stāstīja par sešu cilvēku sodīšana ar nāvi Taivanā un viņa asi nosodīja šo gadījumu. Mēs pie tā vēl atgriezīsimies rītdienas sēdē. Esmu tikusies ar ANO augsto cilvēku tiesību komisāri Navi Pilaju. Viņa bija ieradusies Briselē un viņa man teica, ka viņa ļoti uzmanīgi sako cilvēku tiesību institūciju darbam, Eiropas uh, struktūru darbam. Viņa arī ir iepazinusies ar mūsu darbu un uh, Viņa bija ļoti priecīga, ka viņa ir dzirdējusi arī daudz ko no augstā komisāra uh, biroja Briselē. Protams, viņa runāja par uh, Romu tiesībām, par patvērumu meklētājiem, bet arī par īpašām situācijām. Mēs runājam par Mjānmu, par Sudānā notiekošo. Visi šie jautājumi bieži vien tiek apspriesti, ka tieks augsta uh, mēroga. Uh, Eiropas ierēģi. Pavasarī mūsu delegācija dosies uz Ženēvu, uz cilvēktiesību padomu, un mēs ceram atkal tikties ar Pilais kundzi. Mums, protams, ir jārunā par to, cik svarīgs ir mūsu veiktais darbs, un ir regulāri jāpārskata ANO veiktās aktivitātes. Jūs noteikti arī zinat, ka ir jābūt. Uh, regulāram cilvēku tiesību uh, dialogam arī ar Ženēvu, un mēs vēlamies saņemt pēc iespējas uh, tādu pilnīgāku, kvalitatīvāku informāciju. Paldies, ka mani uzklausījāt! Un tagad uh, varam ķerties pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir ziņojums no mūsu komitejas delegācijas, kas devās uz Bahreinu. Uh, Viņi apmeklēja šo valsti 8, no 18. līdz 21. decembrim. Šķiet, bija, tas bija ļoti labi, tā bija veiksmīga procedūra. Mēs varējām sagatavoties šim apmeklējumam, sadarbojoties arī ar Bahreinas vēstniecību. Mums bija ļoti daudz skaitlīgas tikšanās, un jāsaka, ka tas, kas notiek valstī, joprojām mums. Uh, nerada pārāk lielu sajūsmu, bet ir labi, ka tika veikta arī neatkarīga izmeklēšana, ko veic īpašā komisija. Es gribu uh, jums atgādināt, ka pieņēmām rezolūciju janvārī un, un mūsu delegācija bija ļoti labi sagatavota. Un tagad es došu vārdu Vaiders kundzei. Viņa bija delegācijas vadītāja. Lai viņa pastāsta, ko viņa tur redzēja. Thank you very much uh, so for your introduction. Paldies par jūsu ievadvārdiem. Kā jau jūs dzirdējāt, mūsu delegācija devās uz Bahreinu. Jarmo, vai tu esi atnesis ziņojumu? Vai tas jau ir gatavs? Tas ir vēl burtiski karsts, uh, tikko no spiestuvas tas pie mums ir ieradies. Uh, Es eh, vēl vakar ieviesu pēdējos labojumus šajā ziņojumā, un tagad tas ir, nu, burtiski tikko iespiests. Uh, Par pašu ziņojumu. Ziņojumu uzmetumus saņēmām pagājušā nedēļas nogalē, un kolēģi, ar kuriem kopā apmeklēja Bahreinu, ar mani strādāja nedēļas nogalē. Mēs sagatavojām galīgo tekstu redakciju. Ričards Hovits apsolīja, ka viņš ieradīsies. Es ceru, ka viņš kur katru minūti ienāks zālē, bet tagad es pastāstīšu par mūsu apmeklējumu Bahreinā. Jūs pieminējāt Eiropas parlamenta rezolūciju, kas tika pieņemta steidzamības procedūrā. Man jāatzīstas, ka man šī procedūra nelikās pati veiksmīgākā, jo, manuprāt, vajadzēja sākumā apspriesties par ziņojumu. Mēs bijām tur uz vietas, mēs varējām paši savām acīm pārliecināties, kas tur īsti notiek, un ja mēs būtu vēlējušies, mēs būtu varējuši šo rezolūciju pieņemt pēc mūsu vizītes. Varbūt tas būtu produktīvāk. Manuprāt, rezolūcija īstenībā nebija tik labi pārdomāta, kā es to būtu vēlējusies. Es gribēju teikt, ka mēs gribējām uh, pirmkārt apmeklēt Bahreinu, lai paskatītos, kāda ir cilvēku tiesību situācija valstī. Un uh, jāsaka, ka sākoties um, Arābu pavasarim 2011. gadā Bahreinu arī skāra dažādu protestu un demonstrāciju vilnis, uh, kurās neiztika bez vardarbības un joprojām norisinās uh, dažādi uzbrukumi, cilvēki cieš. Bet ko varu teikt es pati, ko es pati tur uz vietas redzēju un ko redzēju citi kolēģi, kas bija delegācijā. Mēs varējām pārliecināties, ka situācija īstenībā ir stabilizējusies. Mēs, nevarēja, mēs neredzējām nekādus lielus protestus un uh, uh vardarbības uzlismojumus, bet, protams, bez tā joprojām neiztiek. Nedaudz pastāstīšu par uh, to, kādas tikšanās tika organizētas. Mēs varējām tikties ar uh, augstāko valdības elīti, ar iekšlietu ministru, tieslietu ministru, ārlietu ministru un citiem augstamēroga ierēģiem mūs visu laiku pavadīja Abdullah Rahmans Rašīts, kas vada ārlietu komisiju um, Bahreins parlamentā, un es gribu pateikties arī Adamam Kulaha kungam, kas ir vēstnieks. Delegācijas darbs norisinājās ļoti glūdi un viss, ko es lūdzu, tika arī izpildīts, un Es vēl vēlāk pastāstīšu arī par mūsu, par cietuma apmeklējumu. Tas tika organizēts pēdējā brīdī un viss notika ļoti nevainojami. Tāpat tikāmies ar opozīcijas pārstāvjiem, ar uh, plašsaziņas līdzekļu darbiniekiem, ar cilvēkiem no opozīcijas, uh, ar cilvēktiesību aktīvistiem. Uh, Jūs eh, sīkāk ar mūsu ceļojumu aprakstu varat iepazīties ziņojumā. Eh, ziņojumā tāpat mēs runājām par to, ko par Bahreinu domā ES eh, vēstnieki, kas jau nedaudz mums pastāstīja par to, kāda situācija valda valstī un uh, Mums arī vajadzēja labāk saprast, kā tika uh, ņemtas vērā Bahreinas neatkarīgās izmeklēšanas komisijas uh, uh, rekomendācijas. Mēs visu laiku turpinājām vaicāt, cik lielā mērā šie ieteikumi jeb rekomendācijas ir tapuši īstenoti. Uh, Jāsaka, ka ļoti daudzi ieteikumi jau ir uh, pārņemti. Bet mēs gribam arī redzēt konkrētu dienu, kad tad uh, beig, beigu beigās uh, tiks īstenoti pilnīgi visi ieteikumi. Vēstnieki arī teica, ka uh, opozīcija dažreiz ir ļoti konservatīva un valdība ir pieredzējusi, ka Irāna mēģina paplašināt savu ietekmi Bahreinas iekšpolitikā, pateicoties šītu uh, organizācijām vai kā savādāk. Tātad daudzi vēstnieki pastāstīja, ka ir jūtama tāda tieša uh, ārvalstu iejaukšanās Bahreinas iekšējās lietās. To mums pastāstīja arī opozīcijas pārstāvi. mēs varētu atzinīgi vērtēt to, ka ir izveidota cilvēktiesība institūcija. Mēs tikāmies ar tās ģenerālsekretāru, un viņš teica, ka divu gadu laikā, kopš pastāv šī komisija, ir bijuši 28 paziņojumi par valdības darbu, ir bijuši 300 cilvēktiesību pārkāpumi, kas ir atzīmēti arī uh, igadējā ziņojumā to varētu uh, atzinīgi vērtēt, bet uh, ģenerāla sekretārs arī pastāstīja, ka nav pietiekami daudz konkrētu iniciatīvu, jo joprojām turpinās dažādi iekšējie konflikti, kas diemžēl ir realitāte. Es gribēju pastāstīt pēdējais aktualitātes. Bahreinas karalis vēlas uh, uzlabot dialogu ar Bahreinas opozīciju. Protams, tas ir jāvērtē uh, atzinīgi, uh, un mūsu delegācijas nopelns noteikti arī šeit būtu augstu jāvērtē. Jo mēs par to vairākas reizes runājām, tad, kad devāmies uz Bahreinu. Tāpat uh, mēs vairākas reizes tikāmies ar apakšpalātas pārstāvjiem un šura padoms, jeb augšpalātas pārstāvjiem. Un es pat biju nedaudz pārsteigta, cik uh, kritiski deputāti vērstē pastāvošo situāciju, bet, nu, viņi tomēr izteicās visai piesardzīgi par iespējamām reformām nākotnē. Manuprāt, sarunas norisinās patiešām produktīvi. Mēs atgādinājām, ka 2014. gadā būs nākamās Eiropas parlamenta vēlēšanas un teicām, ne, es atvainojos, ka 2014. gadā Bahreinā būs jauns vēlēšanas un uh, ir jāsagatavo. Uh, attiecīgas normas un jāpadomā par nacionālo samierināšanos. Mēs tāpat pavaicājām, kādēļ neatkarīgās komisijas ieteikumi joprojām nav pilnībā īstenoti. Mūsu dialoga partneri teica, ka situācija valstī nav tik stabila, lai īstenot visus šos ieteikumus. Viņi ir gatavi tos pārņemt nākotnē, bet tagad viņi vilcinās, jo ir piesardzīgi. Es varu teikt, ka mēs ar Bahreinas parlamentāriešiem vienojāmies par to, ka mums ir konstruktīvi jāsadarbojas, lai garantētu ilgspējīgu stabilitāti un labklājību šajā valstī. Mēs runājām arī par to, ka kādam ir jāuzņemas atbildība par policijas pielietoto spēku, vardarbību un Eh, es tikos arī ar iekšlietu ministru un viņš man teica, ka šīs lietas jau tiek izmeklētas un atbildīgie ir tikuši sodīti. Mēs arī vaicājām, kas ir noticis ar a, eh, cilvēkiem, kas atlaist no darba. Daudzi protestu laikā negāja uz darbu un mums apgalvoja, ka 98 gadījumos šie cilvēki jau ir pieņemti atpakaļ darbā. Protams, ir grūtības joprojām privātajā sektorā, valsts sektorā šķiet šī problēma jau ir atrisināta. Mēs tāpat runājām par plašsaziņas līdzekļiem, pilsonisko sabiedrību. Man bija sarunas ar uh, cilvēkiem, uh, ar visu delegāciju un arī atsevišķi ar katru individu. Uh, Un mēs esam arī izlaiduši preses paziņojumu, kurā norādījām, joprojām eh, ir ārkārtīgi daudz jādara, lai garantētu patiesu plašsaziņas līdzekļu brīvību. Mēs uzsvērām, ka mediju pluralitāte ir viens no svarīgākajiem principiem, un tāpat ir jāgarantē, lai cilvēki varētu brīvi izteikties sociālajos medijos, un mēs lūdzām, lai sociālie uh, eh, NVO un žurnālisti varētu netraucēt braukt uz Bahreinu. Eh, nesen bija arī kāds raksts presē, un eh, šis žurnālists nedrīkstēja eh, iekļūt valstī. Es pavaicāju, kādēļ tas tā notika. Man atbildēja, ka žurnālists nebija nokārtojis pareizo vīzu, viņš mēģināja valstī iekļūt ar aplamu vīzu, tādēļ viņš uh, netika tur ielaists. Ričards iespējams eh, pats redzēja, mēs eh, uzdevām jautājumu par kādu no mūsu eh, deputātiem, kas arī nesaņēma vīzu, un mums atbildēja, ka viņš iesniedza dokumentus um, pārāk neilgi pirms ceļojuma, tādēļ viņiem vairs nebija pietiekami daudz laika, lai vīzu noformētu. Tātad saskaņā ar Bahreinas uh, iestāžu atbildi dokumenti Bahreinas vēstniecībā netika iesniegti saulaicīgi, tādēļ mūsu kolēģis netika pie vīzas. Manuprāt, uh, Situācija veselības nozarē ir visai sarežģīta. Mēs dzirdējām uh, dažādas izteikumus no ārstu puses un preses paziņojumā mēs skaidru un gaiši pateicām, ka vēršamies pret to, ka ārsti ir pakļauti vajāšanai un ieslodzīšanai cietumā, tad, ja viņi vienkārši ir veikuši savu pienākumu. Es tikos ar Bahreinas medicīnas sabiedrības pārstāvjiem, un šie cilvēki man pastāstīja, ka cilvēki ir ieslodzīti cietumā vai pret viņiem ir izvirzīts apsūdzības ne jau tādēļ, ka viņi uh, būtu pārkāpuši uh, savas pilnvaras, bet eh, tādēļ, ka eh, ārsti selektīvi izturējās pret pacientiem un ārstēja pozīcijas politiķus. Un tāpat uh, izmantoja savus pilnvaras, lai piedalītos protesta akcijās un neārstēja pacients, ka tas bija nepieciešams. Manuprāt, vienīgais veids šo problēmu atrisināt ir uh, godīga, taisna tiesa, un ar to, par to mēs jau arī apspriedāmies ar iekšlietu un tieslietu ministriem. Iekšlietu ministrs atzina, ka patiešām ir daudzi tādi strīdīgi gadījumi. Tāpat viņš uzsvēra, ka ir daudz tiesnešu, kas nav pietiekami kompetenti, kas nav pietiekami labi kvalificēti, lai veiktu savu darbu pēc labākās sirdsapziņas. Viņš augstu vērtēja mūsu priekšlikumu, kā Eiropas parlaments, Eiropas Savienība varētu palīdzēt uh, tiesnešu apmācībā, tiesnešu izglītošanā, lai varētu garantēt, ka šajā jomā strādā visaugstākās uh, raudas profesionāļi. Vēl mēs varētu augstu vērtēt to, ka ir uh, izveidota uh, tāda struktūra kā ombuds un savā preses paziņojumā mēs Teicām, ka tiesām ir jābūt neatkarīgām, un, protams, tādam ir jābūt arī ombudam un visām cilvēktiesību organizācijām. Tas ir izlasāms mūsu preses paziņojumā. Like Kas vēl man būtu piemetināms? Es nevēlos runāt pārāk ilgi, jo uh, Ričardam Hovitam jau noteikti arī būs kaut kas piebilstams. Es varētu teikt, ka daudz kas jau ir paveikts. Es pieminēju ombudu, protams, ir jānodala prokuratūras struktūra no iekšlietu ministrijas. Šis darbs jau norisinās un bija arī mēģinājumi pieņemt likumdošanu, lai risinātu izteikšanās brīvības aizliegumu, ir jāaizliedz spīdzināšana, ir jāparūpējas par kriminālu noziegumu upuru aizstāvību. Es domāju, tie ir visi vērtējumi kā tādi soļi pareizajā virzienā, un mēs jau pēc Bahreinas apmeklējuma uzzinājām, ka mm, vairākos policijas iecirkņos jau ir uzstādītas kameras, lai eh, varētu cīnīties pret eh, spīdzināšanu un cietumā, kuru apmeklējām, mēs arī varējām eh, tikties ar ieslodzītajiem. Mēs dzirdējām arī, ka ir bijuši spīdzināšanas gadījumi, par ko bijām ļoti sarūktināti. Kā jau minēju, uz cietumu mēs varējām doties e, pēdējā brīdī, tātad e, kādas dienas rītā mēs tieslietu ministram pavaicājām, vai ir iespējams apmeklēt kādu cietumu, e, palūdzām to arī iekšlietu ministram, un tas uz karstām pēdām arī tika norganizēts, mēs varējām doties uz cietumu un mēs lūdzām, uh, vai mēs varētu cietumā pavadīt uh, pusotru stundu ar Ibrahimu Šārifu, Kavaju un Abelu Naģābu, bet beigās mēs cietumā pavadījām daudz uh, ilgāk, lai varētu apspriesties ar šiem ieslodzītajiem cilvēktiesību aizstāvjiem. Es esmu pārliecināta, ka daudzās valstīs uh, diez vai mums izdotos šādu cietumu vizīti sarunāt tik ātri un operatīvi, jo cietums jau ir slēgta iestāde, bet mums bija iespēja bez jau kādiem eh, eh, lieciniekiem tur uz vietas eh, sarunāties ar ieslodzītiem un uzzināt, kas tad īsti notiek cietumos. Uh, the report is Ziņojumā ir 15 lapušu, tas ir visai apjomīgs un mēs centāmies būt pēc iespējas objektīvāki, vēlējāmies apskatīt situāciju no dažādiem redzes leņķiem. Domāju, ka preses paziņojums bija pietiekami kritisks, bet ja bija kaut kas uzslavas vērts, tad mēs arī nekavējāmies šos faktus uzslavēt. Uh, Mums ir jāturpina dialogs ar parlamentāriešiem, ar Bahreins valdību un kā delegācijas vadītāja. Es vairākas reizes dzirdēju, ka Bahreins valdība vēlas turpināt uh, dialogu ar uh, dažādām ieinteresētajām pusēm, ar opozīciju un Es atceros iekšlietu ministra uh, teikto. Viņš sacīja, ka visi cilvēki, neatkarīgi vai viņi ir sunīti vai šīti, ir Bahreinas iedzīvotāji. Mēs negribam viņus kaut kā šķirot. Un joprojām. Uh, ir daļa iedzīvotāji, kas nevar dienēt armijā, kas nevar eh, būt eh, valsts drošības spēkos, bet viņi jau drīkst dienēt armijā. Tā tad eh, daudz, kas jau ir panākts, bet joprojām nevar rokas nolaist, jo darba ir daudz, un mēs, protams, turpināsim Bahreinai palīdzēt, kā vien varam. Paldies! Thank you, Madam Vaidere, for very detailed. Paldies Vaideres kundzei par šo detalizēto ziņojumu. Un tagad Jūit kungs. Eh, paldies! Eh, Vaideres kundze strādāja ļoti ražīgi, vadot šo delegāciju, un es gribētu viņai pateikties. Eh, viņas ziņojums bija detalizēts, un tas apraksta mūsu rezultātus. Es neatkārtošu to, kas jau tika teikts, tikai papildināšu ar dažiem vārdiem Tātad par misijām eh, agrāk mūs kritizēja par to, ka mēs netikāmies eh, ar eh, cietušajiem un neapmeklējām varbūt cietums pietiekami daudz, bet šoreiz programma bija ļoti mm, veiksmīga. Un mēs saņēmām ļoti labu atbalstu bija delegācija daudzos dažādos līmeņos, bet visi mūsu darbinieki eh, strādāja ļoti labi, un es gribētu visiem pateikties. Es arī gribētu pateikties vēstniekam. Es runāju eh, ar viņu gan pa telefonu, gan arī tieši. Un viņš mums e, pietiekam daudz palīdzēja, lai sarīkotu šo vizīti. Protams, mēs nepiekrītām Bahreinas valdībai daudzos jautājumos, bet e, šī vizīte veicinās noteikti cilvēktiesību ievērošanu, un es domāju, ka šī vizīte bija veiksmīga. Es ceru, ka arī tā veicinās tālākos notikumus un e, bija par vārda brīvību ir problēmas, tā tad jākritizē valdošo e, režīmu, tad e, cilvēki tiek ieslodzīti, viņiem ir tāds likums, bet uh, Um, un arī skaidri redzams, ka ir grūtības ar preses brīvību, uh, tātad mediju brīvību, un mēs redzējām, kā arī sabiedriskajos medijos uh, cilvēki izsakās, un mēs mēģinājām arī sarunās uh, skatīt izteikšanās brīvību. Un uh, Eh, ir eh, piemēram eh, manā valstī arī man daudz, kas nepatīk, bet ir jābūt tiesībām izteikties un es ceru, ka arī mēs veicinājām Bahreinā šo sapratni par to, ka kritikas brīvība ir vajadzīga par politiskajiem ieslodzītajiem. Mēs domājam, ka varētu būt līdz pat diviem tūkstošiem, jo ir cilvēki ieslodzīti uz īsu laiku pēc protestiem un nav skaidrs, cik tagad vēl ir ieslodzījumā, lai gan mēs vairākas reizes uzdevām šo jautājumu un uh, politi ieslodzīto atbrīvošana būtu uh, svarīga, uh, lai veicinātu dialogu sabiedrībā. Pēc tam, kad mēs atgriezāmies, ir dzirdēts par to, ka 31 eh, politieslodzītais paliek eh, cietumā un eh, ir ļoti slikta izturēšanās pret viņiem. Un es gribētu pievērst šo komisijas uzmanību šim faktam. Es piekrītu Vaiders kundzes teikto, bija dažādas dažādas nostājas. Tātad viens dalību valsts eh, dalībnieks teica, ka ir ieviest apmēram eh, trešdaļa mm, izmeklēšanas komitejas eh, ieteikumu, citi norādīja 10%, Bahreina pati uzskata, ka 98%. Protams, var būt vēl diskusijas tālāk par šo jautājumu. Un es domāju, ka mēs varam piekrist, ka ja šie ieteikumi tiks ieviesti, tad tas būs vērā ņemams solis uz priekšu, bet ir jāizsaka šaubas, vai tiešām šie ieteikumi tiek ieviesti. Um, mēs tikāmies ar vairākiem uh, cilvēkiem, kas eh, ir bijuši ieslodzīti vai gaida tiesu, jo eh, sakarā ar šiem medicīnas darbinieku protestiem un arī ir eh, ziņas par spīdzināšanu un cilvēktiesību pārkāpumiem. Eh, šādi notikumi ir un tie ir saņēmuši starptautisku uzmanību, bet eh, šie cilvēki vai nu vēl ir ieslodzīti, vai arī tī, viņiem ir ieslodzījumi draudi un viņi eh, nav varējuši saņemt atkal darbu par spīdzināšanu un sliktu apiešanos iekšlietu ministrs informēja, ka uz protestētājiem e, tika e, šauts ar kaujas e, munīciju. Nu, protams, arī protestētāji nav vienmēr rīkojušies likumīgi, bet mēs norādījām Bahreinai, ka ir, bijusis, ir bijušas šīs uh, Uh, uguns atklāšanu uz protestētājiem. Un uh, arī lietotas, uh, lietoti tā saucamie neletālie ieroči, kas nav paredzēti nogalināšanai, un arī asaru gāze. Bet no un uh, tādas, uh, tādi līdzekļi, kas netika lietot mūsu pašu valstīs. Uh, protestu aizliegums ir atcelts, bet joprojām ir stingri ierobežojumi, kas liek domāt, ka nav vēl pulcēšanās brīvība nodrošināta. Un par pašu dialogu Protams, mēs aicinājām uz dialogu un uh, arī Bahreinas puse uh, vēlējās dialogu. Tātad uh, mēs šeit zinām, ka sabiedrība Bahreinā ir polarizēta un mēs negribētu Eh, paziņot, ka vienai pusē ir taisnība un otrai nav. Eh, bet eh, šī dialoga veicināšana ir svarīga, lai būtu sastarpējā uzticība sabiedrībā un tādā veidā tad varēs panākt drošību, bet šis mērķis vēl ir ļoti tālu. Un uh, Nu, valdībai arī nepietiek tikai pateikt, ka viņi vēlas dialogu, viņiem ir arī reāli kaut kas jādara. Un eh, es arī gribētu saņemt tālāk informāciju no eh, Vaiders kundzes. Ir lieta, tā tad ir tāda situācija, ka opozīcija, kas pašlaik eh, nepiedalās dialogā, arī vēlas eh, satikties ar valdības pārstāvjiem, lai nebūtu izslēgti no dialoga. Un eh, pašlaik valdība nav piekrītusi šādai prasībai, bet es ceru, ka Bahreins kolēģi ņems vērā šo situāciju Un mums būtu jāatceras, ka ir notikumi Bahreinā, kas nav attaisnojami, bet ir e, valstis Persijas līcī, kas, ir, kas nav tik rūpīgi novērotas, tātad e, nevar dažos e, aspektos varbūt kaimiņu valstis Bahreinā ir vēl sliktākas, tikai tās nav novērotas. Un Arābu pavasaris ir devis iespēju reformām, bet šīs reformu iespējas nav izmantotas, un cilvēktiesību pārkāpumi turpinās, to ir ļoti daudz, un eh, tāpēc es uzskatu, ka bija pareizi apmeklēt eh, Bahreinu, un es ceru, ka mūsu vizīte mēģina var kaut ko vismaz uzlabot, kaut vai nedaudz. Paldies! Eh, vēl divi delegācijas dalībnieki bija Andrikienas kundze un Sinklērs kundze, bet eh, viņas atrodas misijā Čīlē, tātad viņas arī lūdza, vai mēs varētu atlikt šo ziņojumu, bet mēs to eh, nevaram. Tātad sanāksme ar AFET notiks 7. martā un ieradīsies Bahreinas deputātu delegācija. Un tātad eh, vēstnieka kungs, vai jūs lūdzu varētu iekļauties trijās minūtēs runājot, tāds ir vispārējais noteikums šeit. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es runāšu īsi. Es gribētu pateikties Vaiders kundzei un delegācijai, kas bija Bahreinā. Es nekomentēšu šo ziņojumu, par, jo tas ir ziņojums par vizīti, kas notika. Vizītes mērķis bija veicināt sadarbību starp Eiroparlamentu un Bahreinas valdību par dialogu. E, pirms divām dienām notika aicinājums uz e, dialogu. E, pats karalis aicināja šo dialogu un tagad notiek gatavošanās šim dialogam. Kā es teicu, mēs šo vizīti rīkojām, lai nodroši parādītu, ka ir laba griba sadarboties starp pusēm. Bet es eh, domāju, pēdējā nedēļā tātad, kas notika, pirmkārt notika vizīte, tālāk ir diskusija par ziņojumu, bet par nelaimi pēdējā nedēļa, pagājušā nedēļā 7. janvārī Eiropa parlaments pieņēma rezolūciju pret Bahreinu. Tātad jautājums ir nu, tādas skaļas pārdomas, kāpē, kas tad tagad notiek. Es eh, domāju, ka ir varbūt eh, kādas ietekmīgas figūras parlamentā vai ārpus tā, kas negrib šo sadarbību un vēlas to slēgt bet es varu jūs, jums apstiprināt, ka eh, mēs esam eh, gatavi eh, sadarbībai. jautājums, vai pēc katras vizītes būs rezolūcija pret Bahreinu. Es ceru, ka nē, jo ta, tas nebūs tad ļoti liederīgi, ja tā notiks. Un es Eh, gribētu jautāt, vai šī komiteja varētu eh, vismaz izdot paziņojumu par šo uh, vizītu un pateikties valdībai. Tātad tāda ir mana vēlēšanās un mana cerība, ko es izsaku arī priekšsēdētājs kundzei un komitejai. Paldies! Paldies, vēstnieka kungs! Es varu jums. Uh, uh, apstiprināt, ka mēs neplānojam tātad rezolūciju pēc katras vizītes, jo ir tādas ārkārtas rezolūcijas par situācijām valstī. Uh, mums ir jāapskata process, un es gribēšu arī uh, kolēģiem no EAS lūgt, tātad Krokst Tādas kundzei un Antonis Aleksandrīdis eh, kungam no cilvēktiesību nodaļas, vai jūs arī varētu izteikties par to dokumentu, ko mēs pieņēmām. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Sākumā gribu paust mūsu atzinību parlamentam jo tas nodrošināja, ka situācija Bahreinā vēl ar vienu ir sabiedrības uzmanības lokā. Un vēlos arī pateikties šīs apakškomit šai apakškomitejai par tās ļoti sabalansētajiem ierosinājumiem un par tās ziņojumu. Jo jūs zināt, Bahreina ir svarīga un arī augstai pārstāvēt svarīga. Tā ir ziņā, ka ir svarīga visu bahreiniešu labklājība un arī uh, izvairīšanās no vardarbības ir būtiska. Nacionālais dialogs jāpadara spēcīgāks, tāpēc mēs, tāpat kā deputāte, esam priecīgi par to, ka karalis ir sasaucis jauno uh, nacionāla dialoga kārtu, tāpat kā to darīs arī kroņprincis. Eiropas Savienība pastāvīgi ir aicinājusi visas iesaistītās puses sagatavot augsni nacionālam dialogam, ilgspējīgām reformām, risinot arī sociāla ekonomiskās uh, problēmas, ar kurām saskars bahreinieši. Attiecībā uz vienu no jautājumiem, uz kuriem norādīja godātā deputāta, Eiropas Savienība nu dien izveido pat labam tādu programmu, kuras mērķis atbilst Basjūnī komisijai, tātad apmācīt tiesnešus un prokurors. Tātad mēs strādājam pie šīs programmas. Vēl vēlos sacīt, ka augstā pārstāve pauda sarūknājumu par to, ka tika saglabāti spriedumi šī mēneša sākumā. Viņa sacīja, ka samierināšanās gaisotnē būtu jāizrāda iejūtība un apžēlošana. Paldies! Jūs nevēlējieties man neko piebilst? Labi, tad priekšsēdētāji. Tanakungs, lūdzu. Thank you, Madam President. Paldies priekšsēdētāji. Es atvainojos, ka nebiju šeit debašu sākumā. Es nebiju, nepiedalījos delegācijā, taču es piedalījos eh, rezolūcijas izstrādē Strasbūrā un arī debatēs plenāru sēdē. Es tikai gribētu anklēt ar pāris komentāriem. Attiecībā uz Bahreinas karalistā ir neliela valsts, kas saskars ar daudziem izaicinājumiem. Tā mēģina saglabāt savu konstitucionālo monarhiju un tolerantu uh, Mm, daudzu, e, e, da, daudz tautu valsti. Islāmiska valsts ar šariet likumiem e, arī šādas parādības šo valsti apdraud. Es domāju, ka e, karalis e, atzīst savu kļūdu, neproporcionāli, nesamierīgi apspriežot sacaušanās pirms gada jā, kļūdas ir izdarīts, tomēr mēs aicinām atcelt dažus spriedumus. Nav šaubu par to, ka Bahreinai ir jāmācās cilvēktiesību un demokrātisko principu īstenošana demokrātiskā valstī. Taču pēc ņemot vērā reģionu, kurā šī valsts atrodas. Tāpat vispār ļoti toleranta valsts, tajā ir kristiešu baznīcas, tā izrāda arī tolerants pret citām reliģijām. Un es domāju, netālu no Bahreinas ir daudz lielāka valsts, kas ir daudz agresīvāka eh, tai ziņā, kā tā apspiež savas minoritātes. Eh, savukārt Bahreina līdz ar Arābu Emirātiem eh, mēģina uzturēt savas valsts integritāti, drošību un eh, sargāt to no ārējas iejaukšanās. Bieži vien strādājot pie cilvēktiesībām, mēs saskaramies ar dilemām un mums jāpadomā, kā šīs lietas sabalansēt. Mums jābūt ir godīgiem Mm, īpaši jāņem vērā taču, ka arī vēstnieks ir mūsu vidū. Un rezolūcija, kas ir vērsta pret Bahreinu, tika izstrādāta Strasbūrā, un arī mēs te it kā brūkam virsū mūsu apakškomitejā Bahreinai. Bet patiesībā Bahreina ir bijusi atsaucīga uz mūsu prasībām. Uh, un uh, mums jālūdz, lai, King, lai karalis uh, arī īstenot apžēlošanu. Paldies, saka priekšsēdētāji. Jūs pamatot pieminējāt šai reģionā valdošos standartus. Saudārābijas tieslietu ministrs ir uh, paziņojis par savu vizīti un būs tikšanās un uh, cerams, ka ar viņu varēsim apspriest cilvēktiesību pārkāpumus. Vēstniekungs, jūs uh, gribējāt zināt, vai ir kāds galīgais paziņojums. Galīgais ziņojums eh, par eh, mūsu delegācijas apmeklējumu ir nu, pat nonācis mūsu rokās, un tas arī ir galīgais ziņojums. Turklāt katrs uh, paziņojums šeit ir uh, straumēts infer, internetā un arī tas ir publiski pieņems un to jūs varat izmantot. Vēl man ir divi, divi jautājumi Vaiders kundze. Un pārsvārdos, saka Vaiders kundze. Vai Ričards varbūt? Labi, Ričard, vispirms vārds tev. Iespējams, ka es pateikšu to, ko jūs esat paredzējis sacīt bet, nu, es te neatbildēšu citādi. Tana kungs, mūs te es atsāksim debats, katrā ziņā jums ir taisnība. Bet es ne, nebūtu pret to, ka mēs eh, oficiāli pateiktos Bahreinai par tās sadarbību. Es domāju, būtu ļoti atbilstoši mums šādi rīkoties, un tas eh, nosūtīt zināmu signālu par mūsu labvēlību pret Bahreinu. Katrā ziņā es priecīgs arī tikties ar Bahreinas deputātiem. Vaiders kundze arī var eh, <clears throat> to pieminēt ārlietu komiteju, jo dialogs ir svarīgs. Iespējams, ka viņi arī grib izteikties šādā virzienā. Lūdzu, Vaiders kundze, paldies, priekšsēdētāji. Es tiešām vēlos pateikties Bahreinas vēstniekam un mūsu kolēģiem, Bahreins parlamenta deputātiem, un viņi nodrošināja glūdu mūsu delegācijas vizītes norisi. Un tāda ir mana personīgā sajūta. Mēs guvām draugus gan pozīcijā, gan opozīcijā, un viņi Eh, tagad spēs izveidot vienotu Bahreinas tautu bez, konkur, bez konfliktiem. Gribu uzsvērt, mēs tur bijām, lai uzraudzītu, sniegtu rekomendācijas un atbalstu. Tāda ir man personīgā pārliecība. Es jau pieminēju šī regulācija. Manā skatījumā, personīgā skatījumā nebija sabalansēta, bet mūsu ziņojums ir sabalansēts, tas pamatojas uz faktiem. Uh, Un šādā skatījumā, es domāju, mums jāstrādā arī tālāk. Un vēlos personīgi pateikties Abdul Rahmat Bunčājam, kurš tiešām uh, mm, bija kopā ar mums no agri rīta izvēlam vakaram. Viņš ir ārlietu komitejas priekšsēdētājs Bahrene. Tā, tā tad labākie ja novēlam šai valstī un Tanakungs sacīja daudz labākā angļu valodā nekā es. Daudz, daudz paldies Bahreinai par tās lomu šai reģionā. Ja mēs salīdzinām Bahreinu ar citām valstīm šai reģionā, tad es varētu sacīt, sākums ir ļoti labs, mums ir jāturpina mūsu sadarbība. Paldies. Okay, now before I... Labi, turpina priekšsādētāji, pirms dodu vārdu Turkiškungam. Es gribu pateikties jums Vēstniekungs un jūsu komandai par jūsu izcenoto darbu, gatavoju šo vizīti, esmu gatava jums to iesniegt arī rakstveidā kopā ar eh, mūsu vizītes ziņojumu. Lūdzu, Tokiešu kungs, pēc iespējas izsakieties īsāk. Izteikšos pavisam īsi. Es uzskatu, ka Eiropas parlamenta lēmums un delegācijas ziņojums nenāca mm, piemērotā brīdī. Ja mēs nosodām Bahreinu rezolūcijā, tad mēs tā vājinām starposma delegācijas darbu, un manā skatījumā mm, par to paust nožēlu. Žēl, ka rezolūcija un e, apmeklējuma ziņojums nāca vienlaikus. Mums ir jāatbalsta Bahreina, tās mērķu sasniegšanā, un mums ir jāsadarbojas ar Bahreinu labāk nekā līdz šim. Paldies, Tokiešu kungs, saka priekšsēdētāji, paldies par šīs misijas īstenošanu, kas niedzāt mums ļoti visaptvarošu ziņojumu. Tagad pārējiem pie nākošā darba gārdības punkta. Mēders kundze, eh, sociāls ekonomiskās krīzes ietekme uz cilvēku tiesību. Sekretariāts ir saņēmis 122 grozījumus, un es saprotu, ka jūs strādājat pie kompromisiem pat labam. Un uh, jums nākošais nedēļa paredzēta sanāksme ar ēnu referenti. Ēnu referenti Beržijā kungs, Tana kungs, Tavāreš kungs, Šākes kundze un Mārtiņa kungs. Es domāju, mums būtu jāsāk ar ziņojumu no Vaiders kundzes puses, un tad varētu mm, turpināt diskusijas ar ānu referentiem Vaiders kundze, lūdzu. Yes, because... Jā, šoreiz es izmantošu manu dzimto valodu, jo man ir grūti izmantot eh, visu laiku angļu pār, pārīšu latviešu valodu. Eh, godātie kolēģi! Uh, nu pat ir noslēdzies brīdis, kad mūsu pastkastītē ir iekrituši manu kolēģu uh, ziņojumu grozījumi, un 124 grozījumi tas ir patiešām daudz, un tas ir brīdis, kad var sākties mūsu tāda kopīga sadarbība, lai ziņojumu uh, uzlabotu, lai ziņojums uh, būtu iespējami labs. Un es patiešām no visas sirds gribu pateikties visiem, kas iesniedza grozījumus, jo es jūtu, es esmu izstudējis grozījumus, un es jūtu, ka eh, šie grozījumi noteikti savā absolūti lielākajā vairumā, savā lielākajā daļā padarīs šo ziņojumu patiešām daudz labāku, kā tas bija sākumā. Un tiešām sirsnīgs eh, paldies eh, visiem kolēģiem. Mazlietiņ es varbūt par konkrētiem grozījumiem gribētu uh, pievērsties, jo ziņojumu kopā, kopumā mēs jau apspriedām iepriekšējā sēdē. Redzu, šeit ir arī Bobes skundas, kur daudzi strādājas pie ziņojuma. Paldies, uh, eh, jo Anna tas tiešām bija liels darbs. Paldies arī Opačičs kundzei un, protams, ikvienam no jums, kas iesniedz grozījumus. Eh, es, protams, nevarēšu izskatīt tagad visus 124 grozījumus, bet es pievērsīšos dažiem, ja jūs man atļausiet. Es pilnībā piekrītu kolēģiem, kas norādīja uz korupcijas negatīvo ietekmi cilvēktiesību jomā, un tādēļ eh, es eh, esmu pašlaik izstrādājusi jau projektu kompromisa grozījumiem, pie projekta tiek strādāts Un nākamajā nedēļā, otrdienā, visi ēnu referenti tiek laipni aicināti uz sanāksmi, kur mēs varēsim izskatīt kompromisu grozījumus, kur varbūt es uzzināšu vairāk arī par kolēģu motivāciju, jo, piemēram, šodien es neredzu Veržjā kundzi, man būtu jautājums arī par uh, viņas izdarītiem grozījumiem. Labi, ka ir Obiola kungs un uh, Tavareša kungs, kas ir iesnieguši ļoti vērtīgs grozījums. Varbūt jūs varēsiet mazliet arī vairāk pastāstīt par savām idejām. Bet es pilnīgi Piekrītu kolēģiem, eh, kas ir norādījuši uz korupcijas negatīvo ietekmi cilvēktiesību jomā. Es gribētu minēt eh, Annu Gomesu un Davidu Mārtinu, kur ir iesnieguši grozījumus eh, šajā ziņā. Un arī Ruit Tavareškungs arī runā par korupciju, un tur es mēģināšu, tā kā tas attiecās uz uh, vienu pantu, es mēģināšu izstāt, izstrādāt kompromisu grozījumu, jo katrā no iesniegtajiem grozījumiem ir savs racionālais grauds, un es mēģināšu to visu uh, kaut kādā veidā atspoguļot ziņojumā. Uh, krīzes laikā būtiski ir uzsvērt Eiropas Savienības lielo lomu attīstības sadarbības jomā, kā to 23. grozījumā, piemēram, dara Tokija Saifi, Un mums ir kritiski jāizvērtē, cik efektīvi mēs šajā jomā darbojamies. Un tāpēc es gribētu pateikties Raimonam Objolkungam, kurš 74. grozījumā norāda uz nepieciešamību pēc politikas saskaņotības cilvēktiesību un attīstības jomā, tādējādi pastiprinot to ideju, ko es mēģināju savā ziņojumā ielikt. Arī Tavareša kungs 32. grozījumā norāda uz ļoti būtisku aspektu pasvītrojot, ka ir jāturpina atbalstīt politiskās reformas un de demokrātisko attīstību trešajās valstīs, pat ja krīzes apstākļos finansiālās iespējas kļūt aizvien ierobežotāks. Un šo aspektu 71. grozījumā pasvītro arī mans kolēģis Leonidas Donskis, kam es pilnībā piekrītu. Ļoti uh, radoši pie ziņojuma bija uh, piegājuši mani kolēģi Elizabete Jegle un Andrzejs Gžibs, uh, Un arī mani satrauc eh, krīzes sekas uz vietējiem iedzīvotājiem, ko rada pieaugošā eh, konkurence par zemes platībām un starptautisko ieguldītāju noslēgtie ilgtermiņa zemes pirkuma vai nomas līgumi, kur nevienmēr pietiekami aizsargā vietējo iedzīvotāju intereses. Tāpēc es īpaši vēlos pateikties par 49., 96. un 97 grozījumu, jo es esmu tāpat kā mani kolēģi, es uzskatu, ka lauka attīstība un atbalsts lauksaimniecībai, jo, iepaši, jo īpaši vietējās ražošanas veicināšanai, tas ir būtisks elements jebkurā attīstības stratēģijā, un tas parādās arī, piemēram, 56. grozījumā. Es pilnībā piekrītu arī Žanam Roatam, ka īpaši uzmanību jāpievērš attīstības valstu konkurētspējas veicināšanai, kam viņš pievērs uzmanību 109. grozījumā. Es gribētu arī pateikties Veržjā kundzei, Marietei Šākei un Raimonam Objolam par grozījumiem, kas vēl vairāk pastiprina uzsvaru uz nepieciešamību pēc efektīvas pieejas tiesu sistēmai. Uh, protams, es nevarēšu varbūt atbalstīt visus grozījumus, jo uh, daži no tiem varbūt pārāk dziļi ieiet uh, Eiropas Savienības situācijā. Jo tieši es arī sākumā definēju, kā mēs bijām vienojušies, ka mēs Eiropas Savienības problēmas, tās, kas tieši neskar trešo valstu problēmas, mēs atstāsim malā, jo skaidrs, ka krīze ir skārusi Eiropas Savienību kopumā un katru dalību valsti, un šeit deputātiem būtu bezgalda daudz, kas sakāms, eh, varbūt, ka tos eh, tieši momentus varbūt Mm, eh, eh, kolēģi varētu pārdomāt, varbūt tos mēs varētu kādā eh, citā sakarā un, un, un citās rezolūcijās izskatīt. Kā es teicu, tad daudz grozījumu attiecas uz vieniem un tiem pašiem punktiem, tātad būs kompromisa ziņojumi. Ja šeit klāt būtu Veržjā kundze, es arī gribētu uzsvērt īpaši to, ka Veržjā kundze bija iesniegus ļoti daudz ziņojumus, kuri bija nu, tādi, ka pusi no teiksim, um, grozījumu es varētu atbalstīt, bet otru pusi, nu, mums ir zināmas politiskas atšķirības, man būtu grūti atbalstīt, tāpēc varbūt mēs arī strādāsim pie tās augstiem split votes, kur, kur mēs varēsim atbalstīt arī daļu no grozījumiem. Um, un, ja uh, kāds no kolēģiem, kas šeit ir klāt, uh, vēlētos izteikties par mm, tiem, varbūt, ka man pietrūka mazlietiņi, lai mm, motivācijas, lai paust savu viedokli par dažiem pantiem, kas tika dzēsti. Uh, deleted items, deleted uh, issues, deleted paragraphs. Tur man gribētos uh, dzirdēt Eh, kolēģu komentārus, kāpēc tas vai cits paragrāfs ir dzēsts, jo es atklāti sakot, man bija grūti dažkārt saprast, un ja šeit ir eh, klāt kolēģi, kur ir dažas paragrāfas dzēsuši, es būs ļoti priecīgi, ja jūs savu motivāciju tagad pateikt, un ja tas nav iespējams tagad, tad noteikti mm, eh, ēnu ziņotāju tikšanās reizē es labprāt dzirdētu arī vairāk mazlietiņu motivācijas, lai saprastu, ko varētu galu galā atbalstīt. Kā jau es teicu, es esmu ļoti gandarīta par šiem grozījumiem, par šiem 124 grozījumiem, un nešaubos nevienu brīdi, ka tie uh, ziņojumi padarīs daudz pilnvērtīgāku un ka tas beigās parādīsies kā Eiropas parlamenta kopīgais viedoklis. Paldies jums! Thank you, Madam Vaidīri. Paldies, Vaidērs kundze. Es pārbaudīju, vai Veržijā kundze var klāt, taču viņa nevar būt, bet viņa katrā ziņā būs klāt ēnu referents sanāksme nākošu nedēļu. Obiela kungs, es saprotu, jūs aizstāja Mārtiņu kungu. Paldies, priekšsēdētā. Izteikšos pavisam īsi. Iesākumam um, uh, gribu paust mūsu ēnu referenta Mārtiņa kunga. Uh, Eh, atvainošanos. Viņš ir um, delegācijas sanā, uh, vizītē Jordānijā, kur šodien eh, notiek vēlēšanas. Mārtiņa kungs arī lūdza, lai es komitejai pastāstu viņa domu gājienu attiecībā uz šo ziņojumu. Viņa komentāri ir šādi. Pirmkārt, viņš uzskata, ka ziņojuma projekts ir pozitīvi vērtējams. Tas ir labs pamats visaptverošam konsensam, kā būtu gaidāms. Otrakārt, viņam viens no šiem 124 grozījumiem mm, neliekas problemātisks, turklāt grozījumu skaits ir diezgan apjomīgs pašinstīvu ziņojumā. Treškārt viņš cer, ka ēnu referentu sanāksmē varēs izveidot eh, kompromisu grozījumus, kas būs pamats plašākam konsensam. Un viņš, protams, arī labprāt sniegs sev atbalstu referentai šai darbā. Esmu gandarīts, eh, ka varu komitejai stāstīt šos komentārus, jo tas atbilst arī manai nostājai. Paldies, Tavaraš kungs, lūdzu. Mr. Tavares. Okay. Sorry, I, I was... Es atvainojos, saka Tavares kungs. Es lasīju, ka viens no slavenajiem, bēdīgi slavenā starptautiskā valūtas fonda ziņojumiem uh, ir tāds kā viltus žurnālists. Nu, tāda ir mūsu krīzes skarto valstu ziņojuma kvalitāte. Nu, tam nav saistības ar Vaideras kundzes ziņojumu, taču ir netieša saikne. Proti, krīze padara eh, ekonomiski <clears throat> vārgas ne tikai šīs valstis, bet arī mūsu visno institucionālā viedokļa. Bet par laimi šis ziņojums, Vaiderskundas ziņojums, ir pilns ar labām idejām, un tas ir lielisks ieguldījums debatēs, un esmu ļoti priecīgs, ka var piedalīties arī šais debatēs. Arī es nācu klājā ar vairākiem groziem nedaudziem, jo es uzskatīju, ka ziņojums dodas pareizajā virzienā. Vairāku grozījumu gadījumā ir runa par detaļām, piemēram, uh, Eh, vīdes kritēriji, kā viens no aspektiem, eh, kuram varētu piemērst, pievērst uzmanību. Dažkārt Eiropas Savienība tiek kritizēta. Bet uh, es saprotu Vaiders kundzes sacīto. Mēs vienkārši kritizējot citas valstis, gribam norādīt, ka mums arī ir šādi paši trūkumi. Taču grozījumi pēc satura, kas nāk no mans būtībā, bija trija, triju veidi. 11. grozījums attiec tieši uz šo aspektu. 11. grozījuma pamatdoma ir šāda. Krīze ir padarījusi mūs neaizsargātus, un tā kā Eiropa ir no ekonomiskā viedokļa neaizsargāta tas ir arī ietekmējis ārējo, ārpolitiku attiecībos cilvēktiesībā. Es to redzu ikdienas manā valstī, Portugālē. Valstis, kurām trūkst eh, līdzekļu, ir spiestas pārdot savus uzņēmums. Protams, nevar gaidīt, ka šīs valdības tad uzstāsties pret cilvēktiesību pārkāpumiem tajās valstīs, uh, kurās, eh, kuras iegādājas mūsu uzņēmums. Mums šie uzņēmumi ir jāprivatizē, taču galvenokārt mēs pārdodam šos uzņēmumus valsts uzņēmumiem, kur tad eh, pie varas ir viena eh, doktrīna. Tas ir tas viens mans grozījums, tātad tam ir tieši iespējas uz mūsu ārpolitiku. <clears throat> Cita veida grozījumi to, to pārstāv 18. grozījums saikne starp korupciju un koroziju. Korupcija ir noziegums, taču sekas no tās ir uh, tiesisko institūciju korozija. Un šī parādība ir tikai pieņēmusies spēkā kopš uh, krīzes 2008. gadā, un arī šī problēma ir jārisina. Es domāju, ka par to var vienoties. Tad trešā veida grozījuma, 32. grozījums to pārstāv, Baiders kundze to pieminēja. Uh, tiešākās krīzes sekas var uh, likt valdībām samazināt līdzekļus ārvalsts tiešiem ieguldījumiem vai humanitāriem atbalstam. Mēs jau esam palikuši iepakaļ mūsu starptautiskajiem mērķiem, un dažas valdības Eiropā <clears throat> arī turpina šādi rīkoties. Uh, Tie ir galvenie grozījumi pēc satura. Esmu atvērts uh, diskusijām, uh, Vaiders kundzei gatavojot kompromisu grozījumus mūsu ēnu referents sanāksmē, kas paredzēta nākošas nedēļa. Mm, vispār nākotnē. Es grib, gribētu sacīt grozījuma virzība, ja mēs tos tā saliekam kopā, patiesībā tā ir no 61. grozījumu attiecībā uz apsvērumiem. Jau manā grozījumā pirms kāda laika mēs par to runājam. Ja mēs piekāpjamies mūsu ārējā un cilvēktiesību politikā, ja mēs domājam, ka šī piekāpšanās ir uh, uzskatām par ko labu, tad tā ir laba īstermiņā, taču mums jābūt pragmatiskiem, realistiskiem. Un šis pragmatisms un realisms patiesībā vienkārši padarīs mūsu cilvēktiesību politiku par tādu kā rotājam, par tukšiem vārdiem. Tāds ir mans lielākās bāžas ka cilvēku tiesības ir tāda kā drauda cilvēkiem. Līguma taču cilvēku tiesības padara par pīlāriem, par visa pamata, un to nedrīkst aizmirst, un tagad mēs nedrīkstam to pārvērst par tādu kā dekoratīvu elementu. Mēs mudinām dalībvalsti saskaroties ar šo krīzi, nepiekāpties cilvēku tiesību <clears throat> gaismā. Jo Pirmkārt, problēmas lielāks būs cilvēku tiesību uh, pārkāpumu upuriem trešās valstīs. Turklāt tas pazeminās arī darba tiesību īstenošanu, labas pārvaldības, vides noteikumu ievērošanu. Un beig beigās tas ietekmēs arī mūsu pašu Eiropas Sanības iedzīvotāju un darbinieku interesi. Dažkārt mums ir vairāk kārt jāuzstāj no šiem elementiem. Pateicos Vaidars kundzē par viņš ļoti labo ziņojumu. Paldies. Paldies Tavarašu kungam. Tanok is no more here. Skatos, ka Tanok kungs ir izgājis no zāles. Cik sapratu, viņš nav iesniedzis grozījumu. Uh Es esmu pārliecināta, ka Šāks kundze piedalīsies ēna referents sēdē nākamnedēļ un secinu, ka no DV saņemtais atzinums no DV komitejas arī ņems vērā mūsu komitejā tapušos grozījumus. Ja jums kāds no šiem grozījumiem sagādā milzīgas grūtības, tad eh, pastāstiet eh, man to. Mums ir jāstrādā pie atzinuma saskaņā ar 50. reglamentu pantu, bet mēs jau esam pagātnē pieredzējuši līdzīgu situāciju. Ja mēs, piemēram, iekļaut visus deve um, grozījumus, tad Un tas, protams, mūsu sadarbību atvieglot. Un Svankungs tagad no ārējās darbības dienas lūdzu. Paldies! Uh, es īsti neizteikšos par šiem grozījumiem, mēs tieši tagad ar tiem iepazīstamies. Es tikai no savas puses vēlējos piemetināt ko tādu, ko noteikti teiktu NVO, ja viņiem kāds uh, ieslēgtu mikrofonu, proti iniciatīvu, kas tika uzsākta tieši šo rītu un varētu uh, sasaukties ar šo ziņojumu. Proti pietiekami daudz ēdiena. Eh, tie ir simts, tās ir simts NVO, kas kopīgi ar G8 strādās pie šīs iniciatīvas. Gribēju vienkārši to pastāstīt, jo iniciatīva nu diena ir ļoti nopietna. Paldies! Paldies Svana kungam! Vaiders kundze, vai vēlties reaģēt? Uh, actually, I just wanted to... Nē, es tikai no savas puses vēlējos pateikt, ka esmu ārkārtīgi pateicīga kolēģiem par grozījumiem. Tie ir auglīgi un. Uh, Paldies arī par uh, piezīmēm. Ar nepacietību gaidu nākamo nedēļu, kad mēs turpināsim darbu, uh, sagatavojot kompromisu grozījumus, un es ceru, ka mēs arī nākotnē varēsim strādāt tikpat labi kā līdz šim. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētā. Es tikai gribēju pateikt, kāds izskatās turpmākais kalendārs. Uh, ēnu referenti tiksies nākamnedēļ, tad grozījumi tiks izskatīti ārlietu komitejā 18. februārī. Balsojums ārlietu komitejā ir 19. februārī un aprīļa plenāra sēdē šis jautājums tiks apspriests Strasbūrā. Paldies! Tagad sakos nākamais darbkārtības punkts. Tas ir paziņojums no delegācijas Turcijā. Vai Veržjā kundze vēl atnāks šodien? Veržjā kundze, mēs abas ar viņu devāmies uz Turciju. Mums bija uh, viena diena atvēlēta Ankarā, mēs devāmies uz dažādām ministrijām, tikāmies ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Uh, zinātniekiem, un tad otro dienu pavadījām pie Turcijas-Sīrijas robežas. Jūs varat iepazīties arī ar mūsu rakstsveidu pārskatu, domāju, ka tas ir izdalīts visiem, un sēdes sākumā to varējāt saņemt. Tagad tomēr turpināšu vācu valodā, jo tad es labāk varēšu atspoguļot savas domas. Die zentralen Themen Eh, apmeklējot Turciju, pats svarīgākais bija eh, iepazīties ar eh, ainavu plašsaziņas līdzekļu jomā un iepazīties, vai tur valda preses brīvība. Tāpat ir paredzētas dažādas tieslietu reformas un ir jāvēro, kā starptautiskās normas tiek pārceltas pašas Turcijas likumdošanā. Un mēs vēlējāmies arī iepazīties ar tiesiskuma, tieslietu neatkarību. Ierodoties Turcijā, mēs tikāmies ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kas pārstāvēja 13 dažādas grupas, un mēs arī dzirdējām, neskatoties, vai tās bija ārotbiedrības žurnālistu organizācijas, vai geju un lesbiešu organizācijas, vai sieviešu organizācijas, mēs dzirdējām, uh, ka Turcijā e, formāli tiek darīts ļoti daudz, lai saskaņotu likumdošanu, lai e, veido dažādas institūcijas. Piemēram, sieviešu tiesību jomā ir atzīts, ka nav pietiekami daudz darīts, ka nav pietiekami e, daudz e, šo e, karsto līniju, pa kurām var zvanīt sievietes, ja viņas ir nonākušas problēmās, vai arī patvērsmes sievietēm, kas cieši no vardarbības. Uh, Jā, tas, protams, būtu atzinīgi jāvērtē, un mēs redzējām, ka politiskā vadība, nu, īpaši priecīga nav par to, ka kaut kas notiek ārpus viņu pilnvarām. Runājot par sievietēm sieviešu tiesības un sievietes daudzos dokumentos tiek svītrotas tiek svītrotas arī no ministrijas nosaukuma. Tagad tā ir sociālās labklājības un ģimeņu ministrija. Sievietes no šīs ministrijas nos, sievietes šajā nosaukumā vairs neparādās. Nu, tas tikai pierāda, ka sieviešu tiesības nozīmē tikai ģimenes, ģimenes tiesības. It kā sieviete vien pat bez ģimenes nevarētu pastāvēt. Ir eh, vēl kāds uzslavējams fakts. Ir, eh, tiek veidotas vairākas nacionālas cilvēktiesība organizācijas, eh, nacionālā cilvēktiesība institūcija un, protams, varētu gaidīt, ka kaut kas sakustēsies un ka tiks ievēlēts šīs institūcijas priekšsēdētājs. Bet īsti nav skaidrs, ka tas notiks. Un, uh, Nacionālā uh, cilvēktiesību institūcija tiek uh, kritizēta, jo tās pilnvaras nav saskaņā ar ANO prasīto, proti uh, šī institūcija saskaņā ar tai piešķirtajām pilnvarām nevarēs būt pilnīgi neatkarīga. Mums kā cilvēktiesību komitejai vajadzētu rūpīgāk iepazīties ar šīm cilvēktiesību institūcijām. Uh, Žiba kungs vienmēr Ehm, ļoti daudz uzmanības pievērš Austrum Eiropā esošajām cilvēktiesību organizācijām, bet tas jau ir jādara pilnīgi visur, jo daudz viet šīs organizācijas tiek kritizētas, apšaubot to patieso neatkarību. Un arī valdības pārstāvi Turcijā mums teica, ka šīs institūcijas uh, izpilda daudz kritērijas tikai ķeksīša dēļ. Tādēļ ir jāparūpējas, lai šis Nacionālais cilvēktiesību institūts darbotos pēc iespējas neatkarīgāk un objektīvāk. Gribētu teikt, ka 15 dienas pēc mūsu vizītes tika izveidota ombuda struktūra, viņi ir sākuši savu darbu. Uh, institūcija izskata Turcijas pilsoņu sūdzības vai ir runa par administratīvo patvaļu eh, vai dažādām pieļautajām kļūdām. Nu, tā arī ir eh, ļoti uzslavējama struktūra, kas varētu parūpēties par pamatiesību, aizsardzību un cīņu pret korupciju. Šeit bija kāda milzīga problēma, proti nebija viegli atrast šo cilvēku, kas varētu pildīt ombudu pienākumus Imaroglu kungs, kādreizējais tiesnesis, tika iecelts par ombudu, mēs ar viņu arī tikāmies, bet ko par viņu kandidatūru domā sabiedrība? Omaroglu kungs tiek kritizēts, un viņš arī piedalījās kasācijas tiesā, kas 2006. gadā sprieda uh, Eh, spriedumu par kādu turku armēņu žurnālistu, un visa šī lieta beidzās ļoti traģiski. Viņš beigās, Hanks Dings, tika nogalināts. Protams, šis fakts aptraipa viņa biogrāfiju, un tad, kad mēs pārunājam ombudu kandidatūru, tad, protams, visi bija nobažījušies, vai šis jaunais ombuds vai izveidotā struktūra patiešām ņems vērā pilsoņu intereses. Omaroglu kungs, protams, ar mums sazinājās, un viņš teica, ka viņš uh, tiesvedības procesā bija iesaistīts tikai tā ļoti pavirši, bet nu, viņš nevar pilnībā noliegt savu līdzdalību šajā procesā. Divas dienas pirms mūsu ierašanās Turcijā Erdogans, premjers, kādā runā teica, ka viņa prāt uh, Eh, vāras nodalīšana eh, nav, tātad baznīcas nodalīšana no valsts varas nav tas labākais princips. Un, protams, eh, daudzi uz to asi reaģēja, jo, ja ministru prezidents runā par tik svarīgām lietām kā vāru dalīšanu, tad, protams, tas valstī izraisa asu polemiku. Mēs diskutējām par to, ka notiek iejaukšanās arī dažādos tiesvedības procesos. Es varu nosaukt Pinas Selek gadījumu, tā ir uh, socioloģe un arī rakstniece. Uh, 98. gadā viņai inkriminēja piedalīšanos spridzināšanā Stambulā. Viņa tika ieslodzīta, ieslodzījumā viņu spīdzināja. Tagad viņa jau trīs reizes ir uh, attaisnota. Dažādas tiesas to ir darījušas, bet viens no tiesnešiem, kas piedalījās procesā, ir saslimis, ir iecelts jauns tiesnesis, un tagad iespējams šī sieviete tiks ieslodzīta cietumā uz mūžu, viņai tiks piespriezt mūža ieslodzījums. Mēs tikāmies ar viņas advokātu. Uh, Viņas advokāts bija ieradies pagājušajā nedēļā Strasbūrā, un uh, rītdien tiks uh, pasludināts spriedums. To nevarēs pārsūdzēt, un mēs varam teikt, ka politiski tiek mēģināts manipulēt ar tiesu varu, lai uh, izveidotu precedentu. Es gribu arī pateikt, ka 18. janvārī uh, bija eh, ļoti daudz aizturēšanas, tika aizturēti un ieslodzīti ļoti daudzi eh, cilvēktiesību aktīvistu advokāti. Un ļoti bieži vienkārši tiek pasludināts, ka tiesības sargājušās iestādes ir eh, rīkojušās, lai cīnītos pret terorismu un Manuprāt, ja piemēram e, patruļas laikā e, tiek apcietināti, aizturēti 15 cilvēku tiesību aktīvistu advokāti, nu mēs te nevaram runāt par vienu atsevišķu gadījumu, tas jau kļūst diezgan simptomātiski. Tādēļ mums ir ļoti rūpīgi jāskatās, e, jāvēro attīstība Turcijā. Mēs, protams, vēlamies rūpīgi e, skatīties Turcijai uz pirkstiem, kā viņi starptautiskās normas īstenos nacionālajā likumdošanā. Un šie uh, Eiropas cilvēku tiesību tiesas spriedumi uh, arī ir bijuši pietiekami nepārprotam, un Turcijai tas ir jāņem vērā. Uh, gadījumi no Turcijas un Krievijas galvenokārt bieži vien ir galvenā Strasbūras tiesneša darba maize. Un mēs nevaram uh, skatīties uz, uh, caur pirkstiem uz to, ka politiķi visu laiku mēģina ietekmēt tieslietu sistēmas darbību. Mēs runājam arī par kurdu uh, kopienu jo, diemžēl, ir atkal bijuši bruņoti konflikti 2012. gadā. Nu, īstenībā tas jau notiek kopš 2011. gada vēlēšanām. Un 2012. gadā gandrīz nebija nevienas dienas, kad nebūtu bijuši bruņoti konflikti ar kurdu, kurdu grupām. Es pirmo reizi biju Turcijā kā cilvēktiesību komitejas uh, pārstāve, un tad, kad tiek runāts par kurdiem Turcijā, vienalga kādā kontekstā, vienalga kādā saistībā, vienmēr tiek izmantots vārds terorists, lai apzīmētu kurdu aktīvistu un politiķu. Tas mani ārkārtīgi pārsteidza jo patiešām uh, ir uzmanīgi jāizvērtē, uh, kāda ir kurdu loma šajā sabiedrībā. Daudzi uh, no, pe, no partijas, kas ir noskaņot labvēlīgi kurdiem, atsakās. Uh, pildīt savus pienākumus Nacionālā parlamentā, jo seši no viņa kolēģiem atrodas ieslodzījumā. Mums bija uh, pāruns ar uh, deputātiem no BTP partijas. Viņi bija visai pesimistiski noskaņoti runājot par konstitūcijas izstrādi. It sevišķi runājot par tām nodaļām, kas runā par etnisko mazākumu tautību tiesībām. Tagad uh, ir arī grūti prognozēt, kā varētu uh, mainīt šo 10% slieksni nacionālajās vēlēšanās. Protams, mums ir jāturpina vērot, kā tiks rakstīta jaunā konstitūcija un ja būs uh, tiesas uh, prāvas pret uh, žurnālistiem un cilvēktiesību aktīvistiem vajadzētu parūpēties, lai tās arī pilnībā būtu atspoguļotas presē un lai tam, ar tām varētu iepazīties arī mūsu uh, cilvēktiesību komiteja. Ministrs, kas ir atbildīgs par Eiropas lietām, teica, ka no Eiropas puses nav redzējis nekādu progresu. Viņi strādā pie uh, Turcijas uh, ES iestājas programmas un viņi uh, izteica cerības, ka varbūt īrijas prezidentūra vairāk viņiem nāks talkā un varēs sākt citas sarunvešanas nodaļas. Protams, mums ir jāturpina arī sazināties ar parlamenta delegāciju no Turcijas. Mēs varam runāt par 23. un 20 ceturto uh, sarunu nodaļu, tur ir runāts par pamatiesību aizsardzību un tieslietām. Ja mēs redzēsim, ka Turcija ir uh, patiešām labi veikusi savus mājas darbus, tad mēs varētu pie šiem jautājumiem atkal cilvēktiesību apakškomitejā atgriezties. Tāpat mēs apmeklējām arī parlamentu, kur tikāmies ar ES harmonizācijas komisijas locekļiem un. Jāsaka, ka Mēs varējām piedalīties um, dažādās sanāksmēs, tikties ar uh, politiķiem un būs arī atbildes vizīte no Turcijas, būs vairākas konferences, kurās piedalīsies Eiropas un Turcijas deputāti, tur varēs piedalīties arī dalību valstu parlamentu deputāti, tiks apspriest tādi jautājumi kā laba pārvaldība un uh, cīņa pret terorismu. Tas bija viss, ko es vēlējos pastāstīt par mūsu vizīti Ankarā. Gribēju teikt, ka es delegācija Ankarā mums uh, ļoti nāca talkā. Viņi Tur ir arī cilvēktiesība kontaktgrupa, kas mums organizēja tikšanos ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, un uh, atviegloja arī tikšanos ar ministriem un parlamentāriešiem. Bija gan arī dažas loģistikas problēmas. Mēs vēlējāmies doties uz Turcijas-Sīrijas robežu, bet bija pārāk liela migla un mēs uh, nevarējām uz turien doties. Mums uh, vajadzēja lidot uz Adanu un tālāk braukt ar mašīnu uh, uz robežu un. Gribēju pateikties mūsu komitejas sekretariātam un arī uh, Ankarā uh, esošajai ES delegācijai par izrādīto atbalstu. Tagad daži vārdi par to, kas eh, norisinās pie Turcijas Sīrijas robežas. Bija pat tiešām ļoti pārsteidzoši redzēt, ka gandrīz 200 tūkstoši cilvēku, kas tika uzņemti uh, Eh, kā bēgļi Turcijā dzīvo ļoti vienkāršos apstākļos, bet eh, īstenībā tur ir eh, viss nepieciešamais. Nometnē, kur mēs bijām, ir ļoti laba infrastruktūra, tur varētu pat runāt par tādu kā pašpārvaldi, par bēgļu padomi, kas pieņem lēmumus par dzīvi šajā apmetnē. Uh, Tur ir skolas, bērnu dārzi, tur ir arī iespējams saņemt medicīnisko palīdzību. Tas patiešām bija pārsteidzoši. Es ar Gaziānu Tepas pārvaldnieku arī tikos, un e, mēs pateicāmies viņiem par labo darba organizāciju. Un mēs taču saprotam, ka Sīrijas bēgļi diez vai varēs uh, rītdien atgriezties savā dzimtenē. Tādēļ ir uh, patiešām ļoti patīkami redzēt, ka Turcija tik daudz uh, dara bēgļu labā. Protams, uh, bēgļiem, kas ir nonākuši ģimenēs, ir lielākas grūtības. Viņi nav arī reģistrēti. Gribēju pateikt ka Turcijā tiek strādāts pie patvēruma likumdošanas un uh, vēl nav pielikts likumā pēdējais punkts, bet ja kā cilvēks nav reģistrēts, viņš nedrīkst saņemt arī sociālo pabalstu. Protams, ilgākā laika posmā tas jūs dzīvi tikai apgrūtina. Protams, Eiropas Savienībai ir jāsniedz humanā palīdzība šiem bēgļiem, lai atvieglotu viņu dzīvi, vai nu mēs to darīsim pateicoties starptautiskiem vai nacionāliem NVO. Ir arī tādi bēgļi, kas joprojām nav ieradušies Turcijas teritorijā. Eh, viņi cīnās ar vislielākajām grūtībām. Bieži vien viņi dzīvo apmetnēs bez elektrības. Mēs Turcijā bijām decembra beigās, un viņiem ir jādzīvo teltīs. Jā, nu, viņi nedzīvo eh, nekādā lēputrijā. Komisārei Eh, Georgi, vai mēs eh, arī esam apņēmušies uzrakstīt vēstuli, lai viņa varētu cīnīties pret eh, birokrātiskajām robežām, birokrātiskajiem šķēršļiem, kas pastāv, lai varētu ierīkot labākas apmetnes Sīrijas bēgļiem. Un tas ir jādara pēc iespējas nebirokrātiskā ceļā. Ir, protams, jāpadomā, kā šie bēgļi varētu nokļūt Turcijā. Bēgļu nometnē mēs arī varējām tikties ar sīriešu bēgļiem, un vēlāk es arī tikos ar pārstāvjiem no kādas Sīrijas jauniešu organizācijas. Viņi nesiedzējās par uh, saviem dzīves apstākļiem nometnē. Viņi uh, teica, ka es uh, rīkojas nepiedodami, neiesaistoties konfliktā un līdz ar to Sīrija Sīrijas valdība, Sīrijas bruņoties spēki joprojām uh, turpina bombardēt savus pilsoņus, jo nav nekādas ārvalstu intervences. Es teicu, ka militārā intervence varētu vēl situāciju pasliktināt, bet visi mani sarunu partneri teica, ka viņi nav ar mani viens prātis. Tātad Es domāju, ir ļoti vērtīgi, e, ka mēs varējām doties uz Turciju. Esmu ārkārtīgi sarūktināta, ka visu Eiropas iekšlietu ministru konferencē, kas notika e, decembra sākumā, šie ministri nevarēja vienoties par kaut kādu īpašo uzņemšanas programmu Sīrijas bēgļiem. Es pat īsti nezinu, nevaru atrast šeit eh, pareizos vārdus, lai to apzīmētu. Nu, Turcija darbojas tādās ļoti labās kaimiņu valsts tradīcijās, bet, protams, viņu, viņi jau arī nav uh, no gumijas, viņi nevar uzņemt uh, bezjēdzīgi daudz bēgļu. Ja būs vēl vairāk karā ievainoto, tad es ir jāparūpējas par pārvietošanas programmu. Uh, lai palīdzētu sīriešu bēgļiem, ko varētu, uh, no, piemēram, izvietot vai nu no Turcijā, vai Libānā, vai uh, Jordānijā, ir uh, jāsaprot, ka konflikts nebeigsies uh, visai ātri, tādēļ uh, šīs bēgļu traumas uh, no Sīrijas prom plūst varētu vairāku gadu garumā. Es redzu, ka Veržjā kundze vēl nav ieradusies, viņa nevarēs mani papildināt. Es pati arī uzstājos Turcijas delegācijā un ārlietu komitejā ir arī uh, top ziņojums par Turciju. Mēs uh, viņus iepazīstināsim ar šo ziņojumu par uh, vizīti Ankarā un paskatīsimies, vai nepieciešami grozījumi. Tagad došu vārdu Obēlskungam, lūdzu. Eh, gracias, Presidenta, por <clears throat> su información y por el informe de la. Paldies, priekšsēdētājs kundze, par šo informāciju, eh, par ziņojumu, ko mēs saņēmām šodien. Es kā eh, ko referents no savas grupas lasīšu ļoti rūpīgi šo ziņojumu Eh, jo eh, šeit ir runa arī par sarunām eh, par Turcijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Par cilvēktiesībām Turcijā viens īsts komentārs. Es pamatā piekrītu informācijai un arī veidām, kā jūs to interpretējat. pamat jautājums ir tad, kā šo situāciju vērtēt pozitīvi vai negatīvi. Tas nozīmē, ka jebkurās grūtībās mums ir jāmēģina noskaidrot, vai notiek uzlabošanās, vai arī stāvoklis kļūst sliktāks. Un ir grūti noteikt, kā ir šoreiz. Mums ir eh, svarīgi eh, skaidri noteikt, kāda ir Eiropas Savienības attieksme, ņemot vērā Turcijas eh, situāciju un arī iekšējās problēmas. Laikā mēs mēģinātu veidot dialogu un noteikt iespējamās problēmas Un ja mēs redzam, ka situācija nav pieņemama, tad arī var būt protesti. Bet mums ir jāmēģina eh, vismaz eh, veidot konsekventa politika. Ir iespēja, ka mēs uh, varam eh, samazināt paši savu rīcības brīvību un arī jebkuram paziņojumam var būt eh, blakus eh, sekas. Es šeit runāju par politiski un ekonomiski nepieņemamo situāciju, kad 2005. gadā tika uzsāktas sarunas par iestāšanos tomēr faktiski sarunas atrodas strupceļā. Ja mēs e, būtu konsekventi un aizstāvētu cilvēku tiesības Turcijā, tad mēs atzītu šo faktu un reizē darīt visu iespējamo, ka mēs e, respektējam līgumus. Tātad, ja ir uh, reāls iespējas pabeigt sarunas, tad uh, tā būtu jādara. 2003. gadā bija iespēja izvairīties no strupceļa. Tātad e, šogad ir iespēja pārvarēt šo strupceļu. Francijas valdība ir mainījusies un arī tās nostāja pret Turciju eh, mainīsies. Eh, pašlaik līdz šim tika ļoti šauri eh, skatīta vēsture, kultūra un pārējais. Tā tas bija prezidenta Sarkozī laikā, bet tagad būtu jāvērtē pēc Eh, praktiskiem un konkrētiem rādītājiem, eh, ekonomiskiem un politiskiem, un jāizvairās no eh, vispārinājumiem. Ir jāmēģina pārvarēt strupceļš vienā jautājumā, kas ir svarīgs šai komitejai, tātad 33. un 34. nodaļa par tiesībām, pamatiesībām, taisnīgumu, brīvību un drošību. Un vērtējot cilvēktiesības Turcijā, ir jāatceras, kādā veidā šis strupceļš ir radies, un arī ir jāņem vērā, kāda bija Eiropas Savienības attieksme, kad Turcija um, izteica gatavību iestāties. un um, rezultātiem ir ieteikmi gan uz šo situāciju, kāda tā ir tagad, gan arī būs nākotnē. Pašlaik Turcija uzņem simtiem tūkstošu bēgļu no Sīrijas, un ja Eiropas Savienība praktiski nepalīdzēs šajā jautājumā, tad mūsu darbs kļūs ar vien grūtāks, es baidos. Paldies! Paldies, Objos kungs, un tagad eh, Vēršjā kundzei vārds. Ja jūs varat atbildēt Objos kungam, eh, kā mums vērtēt uz šo cilvēktiesību situāciju, vai tā kļūst labāk vai sliktāka. Euh, es esmu izlasējusi galīgo ziņojumu. Tā, tas man ir uh, visnotaļ pieņēmums. Diemžēl esmu ieradusies uh, ar nokavēšanos un esmu noklausījusi jūsu sacīto. Mani līdzstrādnieki man uh, īsumā ir izstāstījuši, ko jūs sacījāt. Var jau būt, ka es izlasīju pārāk ātri šo ziņojumu Man šķiet, ka tur netiek minēts, vai arī pārāk maz minēts kurdu jautājums šī problēma. Šis eh, jautājums eh, tika plaši pieminēts no nevalstisko organizāciju puses, no to organizāciju puses, ar kurām tik, tikāmies. Jūs taču zināt, kas janvāra sākumā notika Parīzē, tika noslēpkavotas trīs Uh, kurdu sievietes, divas bija jaunāka gadgājuma un viena bija 50 gadu veca. Es uh, vispārējos vilcienos piekrītu jūsu sacītajam. No mūsu valdības, uh, no Turcijas valdības pārstāvjiem, vadot sarunas ar viņiem, uh, Eh, man radās iespējas, ka viņi īsti nez, nesaprot Eiropas Savienības nostāju. Eiropas iestādes ai, Eiro, ministru padomi ir diezgan nekonsekventa šajā jautājumā. Jo no vienas puses ir eh, Turcija kā kandidāta valsts, un no otras puses eh, izturēšanās pret Turciju nav tāda uh, kā pret eh, citām kandidātu valstīm. 23. un 24. sadaļa. Šīs abas sadaļas ir būtiskas, katrā ziņā mūsu komiteja un no mana viedokļa tieši tā ir tā lielākā problēma Turcijas iestājai. Nevis eh, <clears throat> jautājums, eh, kuru jūs pieminējāt man promasot, jo aina kādu ieguvām, ieska, iespējas kādu ieguvām Turcijā, uh, izmantojot Eiropas Savienību žargonu, uh, cilvēktiesību demokrātijas uh, situācija ir patiesībā dramatiska vai pat uh, ļoti nelāga. Tika pieminēti 8 līdz 10 tūkstoši politieslodzīto Turcijas cietumos, Bija runa arī par represijām, kurām tiek pakļauti kurdu izcelsmes, taču ne tikai kurdu izcelsmes deputāti. Es uzskatu, ka šeit ir reāla problēma, kura ir apspriešanas vērta saistībā ar Turcijas iespējamo iestāju Eiropas Savienībā. Es domāju, ka šī situācija uh, tikai kļūs sarežģītāk. Taču priekšētātais kundze ar jūsu atļauju uh, vēlos nedaudz pakomentēt, uh, izdarīt secinājumus, ja tā varētu sacīt, par šo slepkavīglu Francija. Tātad Miera process akal ir eh, atsācies eh, pēc bada streika cietumos, un Očerana kungs arī šeit ir spēlējis savu lomu. Un eh, dramatiskie notikumi nedrīkst ietekmēt miera procesu. Esmu priecīgi par to, ka nākošajā plenāra sesijā tās darba kārtībā esam iekļāvuši šo jautājumu, jo Eiropas parlamentam ir jādara viss, kas ir tā spēkos, kā tas jau vairākos tematos ir darīts, jo ir runa par tiem, kas dzīvo Turcijas teritorijā, par visām minoritātēm, bet arī par visu iedzīvotāju skaitu kopumā. Citiem vārdiem sakot, esmu piesardzīga attiecībā uz šo jautājumu, kas skarts ziņojumā. Vēl viena lieta, tā man šķiet svarīga. Es varētu sagaidīt uh, lielāku nodokļu atš viedokļu atšķirību starp demokrātisko opozīciju un citiem. Taču patiesībā mani pārsteidza šī viedokļu vienbalsība. kā tika vērtēta demokrātijas un cilvēktiesību situācijas attīstība Turcijā, tā izskaitā arī attiecībā uz debatēm par konstitūciju. Tas man šķiet svarīgi un uz to ir vērts norādīt. Paldies. Thank you, uh, Madam Veršjā. I... Paldies. Es domāju, ka uh, šo uh, ziņojumu var paplašināt, apskatot tālāk eh, kurdu jautājumu. Un arī ļoti bieži mēs runājam par eh, lielu eh, bada streiku, vairāk nekā 600 cilvēku ieslodzīto, iespējams kurdu un kurdu Eh, varētu būt, ka tas eh, būtu Oģalana paša eh, rīkojums, bet Tieslietu ministrija atrada labu risinājumu, kā izbeigt šo badu streiku, un varbūt mēs varētu arī šo situāciju apskatīt ziņojumā. Un arī paturēsim prātā to, ko jūs teicāt par dažādām opozīcijas grupām. Tātad. Tā, Eh, es noklausījos ļoti vērtīgi, vērīgi ko eh, Obiolsa kungs teica, un jūs jautājat, eh, kas notiek. Protams, vienā vai divās dienās nevar uzzināt visu, kas notiek valstī, un es sekoju situācijai Turcijā arī no preses un visa pilsoniskā sabiedrība ļoti atklāti e, teica, ka atšķirības starp likumiem un e, no vienas puses ir e, likumi, bet no otras ar vienu vairāk uh, palielinās uzbrukumi kurdiem un tiem, kas jūt viņiem līdzi. Un um, viena no pilsoniskās sabiedrības organizācijām arī ieteica uh, pievērst uzmanību, tad rīkot vienu semināru uh, Briselē tikai par cilvēktiesībām. Un mums būtu jāseko nevis tikai atsevišķiem negadījumiem, bet arī vispārīgai situācijai, kā tā attīstās un ir jābūt aktīvākiem, jāuztur intensīvāks dialogs eh, ar, par cilvēktiesībām ar Turcijas parlamentu, valdību un sabiedrību. Un es atbalstītu mm, to, ka mēs mēģinātu uh, Uh, atvērt 23. un 24. sadaļu, jo šeit ir runa par neatkarīgu tiesu varu un ir um, vērtīgi redzēt, ka jūs uh, sekot situācijai ar Turciju, un jūs varbūt varētu mums arī palīdzēt. Veidojot šī gada programmu par to, kā seko cilvēktiesību situācijai. Tagad piedalās Kristas Makrīdis no komisijas. Tātad lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze, un labdien! Un paldies par diskusiju. Eh, šeit tiek apskatīti daudz dažādi jautājumi, un arī komisija seko eh, stāvoklim. Es gribētu pievērst uzmanību eh, cilvēktiesību jautājumiem un Es īsumā iepazīstināšu ar analīzi par dažiem jautājumiem, ko jūs skatījāt. Vispirms, Um, par lietu, kas rāda, uh, kādas ir struktūras problēmas Turcijā, uh, ieskaitot to, ka tiesas uh, prasa ilgu laiku, tiek pieņemti pretrunīgi spriedumi un lietu, lietas gaitā tiek mainīti mm, tiesneši, tiek mainīts tiesas sastāvs. Un šajā gadījumā pirmās instances e, tiesneši atteicās pieņemt kasācijas lēmumus un e, šeit mēs redzam, e, ka arvien vairāk tiesnešu gribētu apstiprināt savu neatkarību. Kā jau es teicu, Turcijas krimināla tiesu sistēmā ir rāžības trūkums, tiesas prasa pārāk ilgu laiku un arī ir ilgstošs preventīvās aizturēšanas eh, laiks. un šis laiks ir daudz ilgāks nekā vidējais Eiropas Savienības valstīs. Arī rīkojumi eh, par aizturēšanu ir eh, nepamatoti, trūkst pamatojuma un eh, šī situācija ietekmē aizstāvības tiesības arī gadījumos, kad ir lietas par eh, pulcēšanās vai eh, izteikšanās brīvību. Mēs sadarbojamies ar eh, augstāko tiesu, ar tiesnešiem un prokuroriem, un trešā reformu pakete paredz pasākumus. Um, ir paredzēta tiesnešu, e, tāda tiesneša ieviešana, kas lem tikai par drošības līdzekļiem, tiek ieviestas lielākas iespējas lietot tiesa kontroli, nevis aizturēšanu un arī prokuroru un īpašo prokuroru un tiesu pilnvaras tiek uh, mazinātas. Mēs ceram, ka arī būs ceturtā reformu pakete. Tagad par tiesvaras neatkarību. Šeit ir divi jautājumi tad par neatkarību no valdības un arī par iekšējo neatkarību, par atsevišķu uh, tiesneša vai atsevišķas tiesas neatkarību pieņemt lēmumus, ko tiesa uzskata par pamatotiem. Par neatkarību no valdības 2010. gadā bija konstitūcijas grozījumi un mainījās tiesnešu un prokuroru padomes sastāvs. Šī padome, kas vada tiesnešu un prokuroru karjeru, tiek vēlēta tātad 16 no 22 locekļiem ievēl e, tiesneši, e, un tās atbilst Eiropas Savienības standartiem, un e, šis ir solis uz priekšu Turcijai par atsevišķu atkarību tiesnešus vērtēja pēc tā, kā viņi ievēro kasācijas tiesu uh, lēmumus, un uh, tagad šī kārtība ir atcelta. Mēs uzskatām, ka ir um, tādas, tādi likumdošanas pasākumi, kas eh, var garantēt tiesu varas neatkarību. Uh, Eh, protams, eh, tiem ir eh, praktiski jādarbojas visiem šiem pasākumiem. Un, kā jau es teicu, mēs sadarbojamies ar Turciju, lai uzlabotu kritērijas, pēc kuriem tiek pieņemti lēmumi par tiesnešiem un prokuroriem. Un viena piezīme par iestāšanās sarunām. Komisija arī izteica šādu nostāju pagājušā gadā. Ja mēs vēlamies, lai Turcija reformās censtos līdzināties Eiropas Savienībai, tad ir jābūt ticamam, uzticamam iestāšanās procesam un ir jāsāk atvērt sadaļas. To minēja visi runātāji, un tas būtu jāņem vērā šogad. Paldies! Paldies! Beržijā kundze. Jā, ar jūs atļauju. Es gan parasti neizsakos, bet, nu, mani pārsteidz jūs, nu, pateiktais. Jūs sakāt uh, lietas. Uh, atkārtojot eh, cilvēku tiesību aktīvistu sacīto attiecībā uz procesiem Turcija, ka tiesneši neīsteno nekādu neatkarīgu izmeklēšanu, bet vienkārši paļaujas uz policijas liecināto. Man šķiet, ka tiesneša neatkarība būtu saistām arī ar šo lietu. Tā tad ir darbs, ko īsteno policija un darbs, ko īsteno tiesa iestādes pilnīgi neatkarīgi no policijas. Es te nerunāju par to, kā uh, Turcijā policija iegūst liecības visu šajos procesos, taču katrā ziņā tiesām ir jāspēj īstenot izmeklēšanu par visu to, ko apgalvo policija. Taču visi materiāli, kas nonākuši mūsu rīcībā, liecina par to, ka tā tas nenotiek. Un šo lietu gribēju uzsvērt. Thank you. Paldies. Saka priekšstādātājā. Līdz ar to šo darbu kārtībā esam izskatījuši ziņojumu no mūsu delegācijas puses. Un tagad jāskatās. Uh, kā cilvēku tiesību situāciju Turcijā varam paturēt uzmanības lokā šogad 2013. gadā, un tad mums ir jāsādā cieši ar Turcijas delegāciju. Un tad redzēsim, kā ziņojums AFET komitejā, kā šis ziņās par Turciju, vainagosies panākumiem. Paldies! Un tagad pieejam pie bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas republikas. Tagad uh, <clears throat> mums ir viedokļu apmaiņa par cilvēktiesību stāvokli šai valsti, um, ņemot vērā droā gaidāmo vizīti. Un tad mums arī te ir bijušās Dienaslavijas Maķedonijas Republikas apvienotā komiteja. Jā, te ir Grābes kundze. Labdien! Tātad mēs to darīsim kopā ar Atsgarī Veržjā. Kundze ir šeit, viņa vadīs mūsu delegāciju. Uh, ja varētu es tā īsi sacīt, Fairum, tad bijusi Dienaslavijas Maķedonijas republika. Mēs patiesībā bijām paredzējuši nosūtīt uh, apakškomiteju jau pagājušu gadu, taču tas nevarēja notikt. Tagad ceru mums izdosies nosūtīt savu delegāciju februārī. Tātad sākšu vēlreiz. Esiet oficiāli eh, sveicināt šeit Hadzimarkakis kungs. Viņš ir delegācijas uz bijušās Dienaslāvijas Maķedonijas republikas eh, delegācijas vadītājs. Tātad mm, viņš piedalās šajā oficiāla viedokļa apmaiņā. Kā zināt, esam paredzējuši nosūtīt droā komitejas delegāciju februārī, tāpēc ļoti labi, ka varam noturēt šo viedokļu apmaiņu ar jums. Es skatos, kas te rakstīts. Es saprotu, jūs esat arī iesaistīti šajos tematos, kas mūs interesē, ir e, nesenais progresiņojums šai valstī, ko 2012. gada oktobrī sagatavoja komisija. Un tur ir sacīt, ka valsts pietiekoši izpild politiskos kritērijus iestāja Eiropas Savienībai, taču ir jāsaglabā uzmanība uz visām jomām saistībā ar tiesiskumu, mm, runas brīvību un jānodrošina šo kriteriju izpildi. Un dialogs ar koalīcijas partneriem <clears throat> un <clears throat> opozīcija ir jātīst tālāk. Es ceru vairāk dzirdēt par šo situāciju tagad šai valstī, kāda ir situācija parlamentā. Es domāju, mēs eh, varbūt varētu nosūtīt delegāciju arī uz parlamentu. Eh, ja nerunā par eh, plašsaziņas līdzekļu brīvību, ir arī citi jautājumi, kas mūs uztrauc. Mm. Cilvēku tiesību tiesas spriedums Elmasri kunga gadījumā, tāda tā bija lieta, pret uh, bijušo Dienaslavijas Maķedonijas republiku. Īsumā pastāstīšu, viņš ir Maķedonijas izcelsmes Vācijas pilsonis. Cīņā pret terorismu viņš tikas. Uh, saņemts ciet Maķedonijā, pārvests uz Afganistānu, tur viņš tiks spīdzināts un uh, Pēc tam tika secināts, ka viņš nekādā veidā nebija saistīts ar Alkaidu vai kādu citu teroristisko grupu, tad viņš tika atvests atpakaļ un tagad viņš iesniedz prasību tiesā, Eiropas cilvēktiesību tiesā, <clears throat> runājot, eh, piemēram, par spīdzināšanu, kurai viņš tika pakļauts Maķedonijā. <clears throat> Tātad runāsim par šo vietu, lietu, un tāpat kā pagājušajā gadā sanāksmē mēs runājam, runāsim par Romu situāciju Maķedonijā. Tātad viedokļu apmaiņai mums ir uh, <clears throat> viesi uh, Eiropas žurnālistu federācijas direktors Marks Grūbers. Viņš īsāk, uh, sīkāk pastāstīs par plašsaziņas līdzekļu brīvību Maķedonijā. Tad mums ir arī Hēdere Grabe. <clears throat> Brīseles institūtu vadītāja. Viņa bija uh, Olirēna, kā paplašināšanās komisāra asistente, un viņa ir daudz nodarbojusies ar paplašināšanās jautājumiem. Un uh, viņas vadītais Society Institute ir ļoti uh, aktīvs Balkānos. Um, tur ir izvērsti vairāki projekti, lai stiprinātu pilsoniskās sabiedrības iesaisti un tad no komisijas puses, no paplašināšanas ģenerāla direktorāta. Svaitkvistas kundze, starptautiskās politikas uh, vadītāji, un tad arī Kelī kungs mm, gaidāms. Mūsu kolēģis Hovid kungs, viņš ir AFET komitejas referents par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas republiku. Un varbūt, Hadzimār Kakis kungs, jūs varētu sākt šīs debatas jūs kā delegācijas vadītājs. Jā, paldies, Lokbilērs kundze, paldies, ka devāt man iespēju sīkāk pastāstīt par stāvokli bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas republikā. Progresa ziņojums, kas ir jūsu priekšā, ir pozitīvs. Eiropas parlaments, apvienotā parlamenta komiteja ar vien ir kandidāta valsta pusē. Mēs mēģinām būt par visu to valsts, kas grib iestāties Eiropas senībā labiem draugiem, un bijusi Dienas Slāvijas Maķedonijas republika ir īstenojis īpašu progresu vairumā jomu. Tomēr ir eh, mm, vairāk jautājumu par dažām lietām. Un es vispirms gribētu nākt klajā ar šo visatrošu pozitīvo novērtējumu, ņemot varā ekonomisko krīzi, šī valsts spēr ļoti nopietnus eh, soļus uz priekšu, tomēr ir daži jautājumi, uz kuriem norādīšu. Pirmais jautājums ir saistīts ar starpetniskajām attiecībām. Iespējams zināt, ka liels vairākums jābūt ļoti piesardzīgam, kā to īsti saukt. Tātad, ja varētu sacīt, sabiedrības vairākums ir Um, bez albāņu saknēm un uh, liela minoritāte ir alba, ar albāņu sakmai, saknēm un tiem ir problēmas kopš valsts kļuva neatkarīga un Ohrīdes procesa gaitā situācija tika it kā nokārtota, tomēr nekas īsti nedarbojas. Nav tā kā Šveice ar vienu pastāv problēmas kas dažkārt atainojas spēcīgāk un dažkārt tā kā likā norimst. Ir bijuši vairāki incidenti 2012. gada pirmajā pusē slepkavības. Un tas ir novedis pie saspīlējumiem starp etniskajām kopienām un protestiem. Valdība atbildēja nopietni uz šīm uh, starpetniskajām problēmām. Un tomēr tas viss ietekmē sabiedrību, kad eh, notiek uz etnisku pamatu eh, izdarīts slepkavības, tātad eh, saspīlējums pieaug. Tad es vēl gribētu uzsvērt kaimiņa attiecības. Jūs zināt, ka valstī problēmas ar dienvidu kaimiņu valsti saistībā ar tās nosaukumu, taču tam es tagad negribu pievērsties. Gribu uzsvērt tās problēmas, kas ir kļuvušas uh, smagākas ar austrumu kaimiņu valsti Bulgāriju. Un tas mūs ļoti uztrauc, jo tas saistīts ar pilsoņu, pilsoniskajām tiesībām, īpaši tas attiec uz tiem uh, cilvēkiem, kam ir abu valsts pilsonība vai kas pieprasa Bulgārijas pilsonību. Ir bijuši tādi gadieni, par kuriem mums ir stāstīts, ziņots, uh, cilvēki, bijušās uh, Dienaslāvijas Maķedonijas republikas pilsoņi pieprasa citas valsts pilsonību, īpaši Bulgārijas pilsonību, tiek savā veidā novēroti Mm, kritizēti un pat atklāti kritizēti. Un es jums varu sacīt, mūsu parlamentārā sadarbības komitejā mums ir bulgāra kolēģi no visām politiskām grupām, un es zinu, kā šī situācija attīstās. Viņi visi norāda uz problēmām, par kurām nekas nebija dzirdāms pirms diviem gadiem. Es varētu sacīt, kopš 2012. gada tas ir īpaši pieaudzis. 2012. gadā ir bijuši tādi incidenti, cilvēki, kas tika skars paska Mitrova, tad mums ir Rizinski gadiens, Māra Burova, bija uzbrukumi memoriālam, bulgāru memoriālam, tā tad ir saspīlējums visās bulgāru politiskajās grupās ir arī bijuši sarunas ar piekš, iekšministri, iekšliet ministri, taču saistībā ar Bulgāriju saspīlējums ir daudz lielāks, tāpēc, ka ir kopīga vēstura, ko valoda, kas ir tuva. Un tā tad eh, situācija <clears throat> pie šie Dienvidslāvijas Maķedonijas republikā šai ziņā ir īpaši smaga. Mums tas jāuzsver tāds, kā tāds bumba ar laika degli. Šai gaismā Grieķijas problēma it kā samazinās, taču Bulgāru bažas par pilsoniskajām tiesībām <laughs> kļūst arvien ļaunākas. Jūs pati minējāt Romu jautājumu. Sacībā Romiem ir panākts zināms progress, jo valdība ir pieņēmusi stratēģiju stratēģiju 2012. līdz 2014. gadam attiecībā uz Romiem. Tas tika pieņemts ar skaidru darbības rīcības plānu, mēs to augstu vērtējam. Tomēr ir bijuši mm tāda gadiena, ka jaunā Eiropas saimnības vīzu politika, kas eh, ļauj pilsoņiem doties prom no valsts, tiek izmantot tā, ka tā, eh, ka valsts, kuru es šeit pārstāvu Vāciju, patiesībā apšaubīja jauno vīzu režīmu, jo īpaši Romu pieplūdums Vācijā ir tagad daudz augstāks nekā <laughs> milnesnā pagātnē. Uh, un tas norāda uz to, ka šī iekļaušana stratēģija, kur izstrādāja bijusi um, Dienslāvijas Maķedonijas republika, patiesībā nav tik pozitīva. Mm. Gribu uzsvērt incidentu saistībā ar plašsaziņas līdzekļiem zina, ka Guba kungs par to runās, taču mēs visam skaidri varam sacīt, ka mēs kā Eiropas parlaments kopā ar komisāru Fīli, kurš pat labāk atrodas Skopje, pavisam skaidri iestājāmies par plašsaziņas līdzekļu brīvību. Jo ir daudz piemēru, kad valdības smagi <clears throat> iejaucās, un tas izraisīja eh, ļoti spēcīgu reakciju, netipisku, neraksturīgu eh, Fīles kunga reakciju. Mums bija tāda kā labvēlīgā eh, sarunu vedēja loma, taču komisāra reakcija bija ļoti ātra, it kā nediplomātiska, un eh, vicepremjerministre no Maķedonijas sapulcināja visas politiskās grupas ap apaļo galdu, un šis process bija ļoti vērtīgs, it kā noved pie labākas situācijas, līdz pavisam nesens pagātnes 24. janvārī, diemžēl, parlamenta sēdes laikā par budžetu lielākā opozīcijas partija sociāldemokrāti izraisīja parlamentā incidentu, viņi tika izvesti ārpus parlamenta, tika iznesti ārpus parlamentā, tā būtu varējis notikt arī Eiropas parlamentā, nu katrā ziņā tā ir, ir bijis. Un tad eh, Sobraņa, ja parlamenta drošības dienesti izvadīja ārā šos eh, partijas pārstāvis un arī žurnālis, un kopš tā laika parlamenta opozīcija boikote, un tas tiešām ir solis atpakaļ. Un šeit mums pavisam skaidri ir jāpavicina mūsu Eiropas parlamenta karoks un mans kolēģis no kopējās apvienotās eh, parlamenta komitejas, eh, kam, mums ar Kamas kungu ir tātad jāizlēm, vai mēs apmeklēsim Maķedoniju, kā bijām paredzējuši, gaidām tagad skaidrs zīmes, rīt būs sanāksme un pieņemsim lēmumu par šo lietu jo boikatēts parlaments nav tāds parlaments, kuru mēs kā Eiropas parlamenta deputāti varam apmeklēt. Vakar bija sarunas ar ārlietu ministru, mēs vēlamies rast risinājumu, kas savastu partijas pie viena saruna galda. Taču līdzinējā situācija no nu diena ir sarežģīta. Biedrošanās, um, <clears throat> brīvība <clears throat> ir tagad nodrošināta ar to it kā nav problēma. Un nobeigumā vēlos sasēt, ka ir ļoti daudz nozaru reformu, labu reformu. Diemžēl tām kaitē neparedzamība politiskajā arēnā. Taču labs progress tika panākts daudzās jomās, uz kurām attiec sarunas sadaļas 23. pamatiesības, 24. sadaļa brīvība un drošība, Taču ņemot vērā nesenos notikums, mums jābūt piesardzīgiem un mums jāizdara spiediens. Tas jau ir palīdzējis. Es pieminēju Fīles kungu, es arī pieminēju mūsu aktivitātes. Mums ir jāizdara spiediens, lai uzturētu valsts uz pareizā ceļa. Jo mēs vēlamies, lai sarunas sāktos, mēs kā Eiropas parlaments to vēlamies, taču nevaram pievērt acis uz šiem notikumiem. Paldies! Thank you, Ms. Paldies, ka Cimarkakis kungam. For raising the point that. Paldies, ka jūs pieminējāt arī to, ka jūsu delegācija varētu lēmt vai doties uz Maķedoniju vai nē. Rītdien mums ir paplašinātā prezidija tikšanās, bet eh, mēs jau nu pat informējām par eh, to, kas notiek. Eh, ir arī daži parlamentārieši, kas boikotē parlamentu. Es domāju, tas eh, nav iebildums nediskutēt par cilvēku tiesībām. Tas, tas nav iegans nediskutēt par to. Nākamais uzstāsies Marks Grūbers, kas ir Eiropas žurnālistu federācijas direktors. Lūdzu. Yeah, thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Yeah du fait qu'on parle de multilinguisme et de diversité pour m'exprimer dans ma langue maternelle. Es eh, <clears throat> izteikšu savā dzimtajā valodā, franču valodā. <clears throat> Tātad šīs debates nāk īstajā brīdī, jo preses brīvība bija <clears throat> diskusiju eh, centrā ar žurnālistiem jau sen. Novembrī tika pieņemts likums par par eh, tādu noziegumu mm, <clears throat> eh, dekriminalizāciju, kas ir saistībā ar cieņas aizskaršanu. Eh, Maķedonijai bija 700 lietas tika skatītas pret žurnālistiem saistībā ar neslavas celšanu. Tātad mm, Maķedonija nav tik liela valsts, šis skaits ir liels. Kā jau sacīja Hadzimar Kakis kungs, uh, Decembrī bija eh, viens eh, ļoti smags gadījums, kad vesela virkne žurnālisti tika izraidīti no parlamenta, to izdarīja drošības dienas. Un šajā kontekstā aizvakar augstā līmeņa grupa, kur izveidoja Krūzes kundze, eh, mediju jautājumos pavisam skaidrināts klajā ar, ar savu ierosinājumu, ka piekļuve Eiropas Savienībai ir atkarīga no uh, plašsaziņas līdzektiesību ievērošanas. <clears throat> Mēs to pieprasījām jau 2004. gadam, taču, diemžēl, te progress liels nav panākts. Runājot par mediju brīvību Maķedonijā, kā jau sacīja Hadzimar Kakis kungs, dažkārt eh, ir solis uz priekšu, dažkārt solis atkal atpakaļ. <clears throat> Tā tad tiek panākts progress, tomēr problēma vēl ir daudz. Piemēram, juridiskā un politiskā vide, kas nav īpaši lab labvēlīgi žurnālistu brīvas domas izpausmēji, eh, pastāv cenzūra. Uh, ir daudz ekonomisku operāciju, kas netiek īstenāts caurskatāmā veidā un vēl vesela virkne elementu. Taču vēl viens aspekts, par kur mēs bieži vien piemirstam, runājot par presbrīvību, žurnālistu ikdienas darbs, ka mēs runājam par piedrošinās brīvību, ir pavisam skaidri gadiem bijuši, kur, uh, kad žurnālistus uh, pieņem darbā viņiem liek parakstīt tādu kā preventīvu vēstuli, ka viņiem it kā, ka viņiem jādodas, jāpamat sava arotbiedrība vai arī sava darba vieta. Mūsu skatījumā tas ir ļoti smags pārkāpums, un par to mēs arī stāstījām Fīles kungam. Tātad vai cilvēki vēlas eh, organizēties eh, arotbiedrībās vai citās organizācijās, pret viņiem tiek izdarīts spiediens, tātad viņi nevar eh, kaut kā organizācijās vienoties, un tas ir ļoti smags um, pārkāpums mūsu skatījā. Šādas tādas, šāda ir darba gaisotne. Tad vēl arī ir mēdīku uzņēmumi, pret kuriem tika vērsti mūsu skatījumā neobjektīvi spriedumi vai arī mūsu skatījumā apšaubāmi. Te es, piemēram, runāju par televīzijas kanālu A1 slēgšanu, un tad uh, spiedienu uz A2 kanālu, televīzijas kanālu. Uh, šīs darbības nenotika caurskatāmā veidā. Tikko televīzijas kanāls arī um, kritizē valdību, tad tūlīt tas tiek slēgts. Mm, citi mediji tik lielā mērā tomēr necieši. Tik izveidies dialogs starp žurnālistu un valdība attiecībā uz mediju reformu. Šis dialogs kopš 2012. gada decembra incidenti, ka žurnālisti tika uh, izvadīti no parlamenta, ir pārtrūcis. Pat labā nav neviena, kurš varētu diskut, diskutēt par šīm reformām, jo pašreizējos apstākļos žurnālista atsakās piedalīties diskusijās. Šī situācija rosina bāžas, jo jebkāda veida likumdošanas vai politiskās reformas nav īstenojams, ja neiesaistās tie cilvēki, kurus reāli šī reforma skartu. Es runāju par A1 televīzijas kanālu, bet vēl var runāt par eh, zināmiem. Mm, eh, raidījumiem, kas ir izveidoti, bet televīzijas kanāls nevēlas tos translēt. Uh, žurnālistiem, piemēram, ir informācija un jau sagatavot raidījumu, taču neviens televīzijas kanāls nevēlas tos rādīt. Skaidrs, ka te ir runa par politisku spiedienu. No otras puses. Mediju tirgu ekonomiskā darbība ir savā ziņā neskaidra, jo uzņēmums pērk, pārpērk, pārdod, nav tad skaidrs, kas kam īsti nu, pieder. Un arī šī lieta jāpaturprātā. Viens no Eiropas Savienības kritērijiem ir <clears throat> caurskatāmība mediju īpašuma ziņā. Jo, kad jūs lasāt žurnālu vai skatāties televīziju, svarīgi zināt, kam īsti pieder uh, šis žurnāls vai e, televīzijas kanāls. Tad šāda ir situācija. Pieņemot e, šo likumu par e, neslavas celšanu, it kā ir progress, tomēr vēlos norādīt, ka tādai valstī, kas pēdējā gadā ir preses brīvību definējusi kā vienu no piecām prioritātēm ceļā uz uh, Eiropas Savienību. Eh, šai valstī tomēr ir jāskatās uz situāciju kopumā, un šī situācija pres brīvības ziņā nav apmierinoša. Un pat labam vienkārši tiek uh, mīgla vērta acīs un nekā liela progresa nav. Paldies. Paldies, Grūbera kungam, un tagad Grābes kundze. Um, I... Paldies, priekšsēdētāji. Es pirmām kārtām runāšu par to, kādā situācijā dzīvo Romu cilvēki, tam īsi pieskārās uh, Kacimār Kākis kungs un vēl arī mašrī gadījumam. Mēs par to esam ļoti daudz interesējušies, tādēļ gribēju jums sniegt arī aktuālāko informāciju. Un pēc tam nedaudz pakavēšos pie parlamentārās demokrātijas, pie tā, kā tiek vajātas uh, pilsoniskās sabiedrības organizācijas un Skopje 2014 projektu. Pirmām kārtām runājot par Romu kopienu, Kacimār Kakisa kungs teica, ka ir izveidota valdības stratēģija, ir uh, rīcības plāns, bet tomēr pastāv problēmas, jo ir piešķirts ārkārtīgi maz finansējumu šo problēmu risināšanai un eh, īstenībā finansējums eh, neatbilst eh, tam, kas ir teikts valdības programmās. Ir jāpavaicā, kur tad ir finansējums? Okay. Okay. Skan izsaucienu no zāles, ko diemžēl tulki nedzird. Uh, to the, to the to ask... Man lūdza apakškomitejai pastāstīt, kādēļ valdība tērē tik maz naudas uh, šīs kopienas um, integrēšanai un uh, finansējums nesaskan ar izvirzītajām ambīcijām, jo uh, sevišķi zems uh, finansējums ir paredzēts izglītības jomai. Otrs jautājums, kā tad tiks īstenots okrid uh, pamatnolīgums, kas attiecas uz Romu kopienu? kopienu. Ir uh, tikai uh, daži Romu kopienas pārstāvji, kas uh, ir valdībā, uh, ir īpaši ministrs, kas ir atbildīgs par šiem jautājumiem, bet patiesībā valsts pārvaldē Romu, uh, kā arī turku skaits, ir ārkārtīgi zems visi jautājumi Eh, kas tika apsvērta programmā eh, Romu iekļaušana, zemes īpašuma tiesības, izglītība, nodarbinātība, veselība. Visā šajās jomās eh, nu, ir tik daudz progresa, cik melns aiznāga. Kāds Markakis kungs teica, ka viens no neefektīvas iekļaušanas politikas uh, simptomiem ir tas, ka uh, Maķedonijas, Romas uh, vēlas dzīvot citās dalībvalstīs. Pagājušajā gadu viņu skaits sasniedz 8015. Mēs esam pieredzējuši, ka ir arī ne. Uh, legāla rasu profilēšana. Eiropas Savienības dalību valstis draud atkal uzlikt vīzu ierobežojums, ieviest vīzas un rasu profilēšanas trīs lietas tagad tiek izskatītas nacionālajās tiesās. Līdz ar to mēs esam ārkārtīgi nobežījušies par šīs sabiedrības daļas turpmāko likteni. Viņa atrodas tādā kā apburtajā lokā. Protams, Romi nav vienīgā marginalizētā grupa, kas dzīvo šajā valstī. Un viņa situācija aizvien pasliktinās. Arī LGBT kopiena, geji, lesbietes, transseksuāļi, biseksuāļi tiek uh, diskriminēti. Ģimenes lietu ministrs pateica, ka geju laulības ir nenormāls un, protams, šādi uzskati joprojām turpina valstī pastāvēt. Gribēju pastāstīt par Almāsrī lietu mani kolēģi par to jau stāstīja. 13. decembra tiesas spriedumā Eiropas cilvēku tiesību tiesa teica, ka ir pārkāpta konvencija, un tas ir darīts vairākos veidos. Cilvēks tika spīdzināts, nelikumīgi apcietināts, un nenotika nekāda turpmāka izmeklēšana. Valdība uh, ir darījusi visu tās, spē, kas ir tās spēkos, lai izskaustu slepenās aizturēšanas vietas un uh, pa, arī cīnās pret dezinformāciju. Al-Masri -mas, Al lieta īstenībā ir tikai tāds aizberga redzamā daļa, jo projām turpinās patvaļa tieslietu sistēmā. Deviņus gadus tiek fabricēti dažādi parādi, pierādījumi, tiek sniegta nepareiza informācija Eiropas Savienības institūcijām un izlūk uzrauga iestādes arī darbojas pilnīgi patvaļīgi. Um, no, uh, means... Daudzi rīkojas pilnīgi pretrunā likumam, uh, iestādes uh, darbojas uh, vāji un valdība pirms šī lieta nonāca Eiropas uh, tiesas priekšā, teica, ka viņi ir izmeklējuši valsts drošības dienesta Uh, darbību un vēlas no šādu incidentu atkārtošanās izvairīties. Es gribēju uh, palūgt eh, jūsu apakškomitejai, kā tad varētu garantēt, ka neviens eh, vācu pilsonis un citas ES eh, dalībvalsts pilsonis netiks pakļauts šādai patvaļai un varas iestāžu nesodāmībā. Jāsaka, ka iepri uz iepriekšējo valdību ASV izdarīja ļoti lielu spiedienu, jo viņi vēlējās iestāties NATO, bet tagad ir visvisādi politiskie argumenti, ko viņi izspēlē, kad viņiem tas ir izdevīgi. Uh, Sistēmiskās kļūdas, par kurām es vēlos runāt, ir ārkārtīgi nopietnas, jo joprojām ir ārkārtīgi daudz problēmu ar tieslietu sistēmu, un tas norāda, ka iekšlietu un izlūkdienesti darbojas pretlikumīgi. Un tas ir ārkārtīgi bīstams drauds demokrātijai. Ļoti īsi gribēju atkārtot, ka mēs esam ārkārtīgi nobežījušies par to, kas notika 24. decembrī un par šo notikumu atkārtošanos. Esam arī ārkārtīgi nobežījušies par pilsoniskās sabiedrības organizāciju likteni, jo tās tiek apspiestas visas valsts teritorijā. Un daudzi kolēģi arī ir bijuši apspiesti, pret viņiem vērsās ar politiskiem instrumentiem un uh, ir smagi pārkāpt Venecijas komisijas noteikti starptautiskie cilvēktiesību standarti. Bet augsta līmeņa iestājas dialogā šie jautājumi netika risināti. Mēs augstu vērtējam to, ka komisija ir runājusi skaidru valodu progresa ziņojumā, bet mēs par to vēl vēlamies runāt. Uh, Un kas notiek saskarā ar Skopju 2014? Iepazīstieties ar šo projektu, kad dodaties uz Skopju un pajautājiet, cik tad liels budžets ir atvēlēts šim projektam, jo neviens par to nezin. Likums par uh, valsts finansējumu ir ticis grozīts. Mēs redzam, ka finansējums ir uh, novirzīts uh, pašvaldībām tā vietā, lai piešķirto NVO. Nu, pasprasiet viņiem, kas tad šo naudu tērē tērēs un kas to visu kontrolēs. Paldies! Paldies Grabes kundzei par ļoti detalizēto stāstījumu. Tas mums noteikti palīdzēs. Tas mums uh, palīdzēs gatavojoties vizītei uz šo valsti. Un El Masri gadījums noteikti ir jāturpina izmeklēt. Protams, ir ļoti daudz ES dalību valsts, kas um, neturpina um, novērot situāciju. Tātad kaut kas ir jādara lietas labā. Tagad mēs esam nedaudz iekavējušies. Došu vārdu Svaidkvistas kundzei. Viņa pārstāv paplašināšanās ģenerāldirekciju. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es neatkārtošu jau uh, iepriekšējo runātāju teikto. Uh, Viņi mums sniedza ļoti daudzšķautņainu informāciju. Es varbūt vēlējos pastāstīt par tām jomām, kas netika tik plaši skārtas. Tagad tāds vispārīgāks komentārs jāsaka, ka visā valstī tiek darīts daudz, lai uzlabotu cilvēktiesību situāciju, ņemot vērā gaidāmo pievienošanos ES Cilvēku tiesību jomā, protams, ir vajadzīgs laiks, politiskā grība un budžets, lai kaut ko uzlabotu. Un, protams, ir arī nepieciešama palīdzīga roka no ārpuses. Progress tādēļ ir ārkārtīgi gauss. Tādēļ pēdējā komisijas progresa ziņojumā mēs redzējām, ka dažās jomās sasniegtais nu, ir neapmierinoši, piemēram, sieviešu tiesību, bērnu tiesību jomā un arī invalīdu tiesību jomā. Dzirdējām par daudziem pastāvošiem trūkumiem, deficītiem, bet es gribēju arī pastāstīt eh, jums ko labu. Ir dažas valstis, eh, kur cilvēktiesību organizācijas struktūras ir ļoti izplūdušas un fragmentētas, bet es gribēju pateikt, ka Maķedonijā jau apmēram 15 gadus darbojas ombuda birojas, un viņi katru gadu mums ziņo par to, ko ir paveikuši, un tas ir ļoti svarīgi nevien, lai aizsargātu pilsoņus pret valsts iestāžu patvaļu un negodīgu attieksmi, bet tas arī pievērš uzmanību cilvēktiesību pārkāpumiem. E, it sevišķi daudz laika un uzmanības viņi velta bērnu tiesību aizsardzībai, tur ir īpaša nodaļa un arī tiek pievērst uzmanība e, ieslodzītiem. Es domāju, tas ir tāds labs piemērs, to noteikti vajadzētu paturēt prātā, kad dosieties uz Maķedoniju. Runāšu arī par vairākām jomām, kas man sagādā raizes. Komisija joprojām ir nobažījusies par uh, aiz, uh, aizturēšanas iestādēm, par uh, kolonijām un cietumiem. Mēs uh, vēlamies cīnīties pret spīdzināšanu un nesen Eiropas padome uh, ir sagatavojis ziņojumu par šādiem pārkāpumiem. Uh, Eh, ombuds arī apstiprināja mūsu paustās bažas. Viņa uh, darbinieki regulāri veids dažādas kontrolas un pārbaudas, uh, eh, līdz ar to viņu tas balstās uz pierādītiem faktiem. Tur trūkst eh, higienas, eh, normāla ēdiena, ir ļoti grūti saņemt medicīnisko palīdzību, bieži vien ir vardarbība, maz vietas, nav pietiekam daudz darbinieku un tā tālāk un tā joprojām. Esam pamanījuši, ka ir sasniegts zināms progress, eh, vairāk tiek apmācīti cietuma darbinieki un Komisijas eh, pārstāvi pagājuši gadu devās uz eh, Maķedoniju. Mēs redzējām, ka ir samazinājies to gadījumu skaits, kad uh, eh, cietumsargi pielieto vardarbību, bet joprojām uh, cietumniekiem savus dienas ir jāvad ļoti bēdīgos apstākļos. Ir arī uh, vairākas programmas, lai varētu atvērt jaunas cietums, lai cietumi nebūtu tik pārpildīti, bet tas ir tikai Mm, tāds pagaidu risinājums, jo joprojām trūkst cilvēku, kas varētu strādāt cietumos, un trūkst, protams, arī naudas. Viena no pamattiesībām un brīvībām ir tas, ka jūs varat uh, ka jūsu uh, spriedums var tikt uh, spriest godīgā, neatkarīgā, bezparteiskā prāvā, un joprojām ir ārkārtīgi daudz sūdzību par tieslietu sistēmas uh, sliktu darbību. Tieslietu uh, ministrija saņem ārkārtīgi daudz sūdzību katru gadu par uh, uh, to, ka cilvēki ļoti ilgi tiek turēti apcietināmā pirms tiesas par um, negodīgi organizētām prāvām, arī cilvēktiesību tiesa sas, saņem ļoti daudz sūdzību tieši šajā saistībā. Protams, daudz kas tiek darīts, lai uh, tieslietu sistēmu padarītu efektīvāku. Mēs esam redzējuši, ka e, aizvien samazinās vēl neizskatīto lietu daudzums, bet ir grūti. Uh, Eh, spriest, cik daudz uh, lietas vēl joprojām nav izskatītas, ja ir uh, neiespējami piekļūt datiem. Daži vārdi par antidiskrimināciju. Protams, šeit mēs varam uh, kaut pateikt gan ko labu, gan ko sliktu. Tiek ievērotas starptautiskās normas, bet joprojām cilvēki ar citādu seksuālo orientāciju tiek diskriminēti. Antidiskriminācijas likums darbojas pēdējos divus gadus, un ombuds konstatēja, ka cilvēki joprojām ļoti maz zina par antidiskrimināciju. Antidiskriminācijas komisija un ombuds joprojām izskata gadījumus, kad LGBT cilvēki tiek diskriminēti, bet viņi bieži vien baidās kaut kur griezties, eh, ļoti maz vispār tiek runāts par šīm problēmām, un sabiedrības uztver arī ir eh, visai negribīgi svarīga. Tālāk runājot par vārda brīvību. Tas ir jautājums, kas pēdējos gados aizvien no jauna ir uzpeldējis darba kārtībā. Gribēju jums uh, pastāstīt par uh, labajiem sasniegumiem uh, pagājušā gadā tika grozīts krimināla kodeks un civila kodeks saskaņā ar vārda brīvības uh, konvencijas desmito pāntu. Runājot par um, neslavas celšanu, Eiropas padomas parlamentārā asamblēja ir ļoti daudz runājusi tieši par šo problemātiku un ir ļoti daudz valstu, kas ir Eiropas padomas dalībvalsts, kas vēl neko nav darījuši šajā kontekstā, tādēļ tas ir nozīmīgs solis uz priekšu. Protams, eh, Eh, jāpaskatās, ko darīs tiesas ar šo jauno likumdošanu, kā tā tiks īstenota. Un visu beidzot, kas tad notika parlamentā 24. decembrī? Eh, tas viss notika ļoti eh, nepiemērotā brīdī. Es atgādināšu Kacimāra Kakisa kunga teikto, Eh, mediju darba grupa bija ļoti labs fórums, tas eh, sasniedza nospraustos mērķus. Eh, pateicoties šim fórumam varēja tikties žurnālisti ar valdību un risināt problēmas dialogu veidā. Mēs ceram, ka kas tāds tiks sarīkots atkal, jo programmā bija runāts. Uh, also labor rights of journalists, government advertising, self-regulation. Tu, viņi runāja par to, ka neslauc celšana vairs nebūs krimināla noziegums un uh, Ehm, daudz kas tiks sasniegts, bet joprojām mediju fórumam ir arī darba pilns rokas. Paldies! Very... Paldies! Un tagad mums ir ļoti vispārīgs priekšstats pēc visu runātāju uzstāšanās par to, kur ir panākts progress un kur nav. Tātad Kukan kungs tagad vēlas uzstāties kurš vēl? Kramerkungs un Jāna Kodākis kundze. Kukām kungs lūdzu. Paldies! Visi jautājumi, par ko es gribēju runāt, jau ir apskatīti iepriekšējo runātāju. Uh, runās, un mums ir ļoti visaptverošs priekšstats. Bet es gribētu minēt vienu jautājumu - dzimumu līdztiesība un tā saistība ar darba tirgu. ir ļoti daudz eh, sieviešu deputātu valstī, pat salīdzinot ar Eh, attīstītām Eiropas Savienības dalību valstīm. Tas būtu jānorāda. Eh, tālāk ir eh, institūcijām jābūt daudz efektīvākām praksē aizstāvot pamatiesības, lai gan šīs institūcijas jau ir izveidotas ir svarīga arī sadarbība starp institūcijām un informēšana un arī jāveido uzticība starp kopienām. Tas ir ļoti svarīgi ceļā uz Eiropas Savienības. E, tomēr es nedomāju, ka parlamenta boikotēšana ir e, politiskās darbības metode, jo jālemj ir parlamentā iekšā. Uh, tur ir eh, jāveido politika, un jums būtu jāpārdomā eh, lēmums, lai kāds tas būtu, lai nepieļautu tādu interpretāciju, ka tur uh, neierodaties uh, un atbalstāt tos spēkus, kas bloķē parlamenta darbību. Uh, paldies! Uh,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 Paldies visiem runātājiem. Mums jau bija pirms diviem gadiem diskusijas Skopjē, kad runājām par to, vai Maķedonija ievēro ANO cilvēktiesību hartu un vai tā to pārņems. Eh, tā tika pārņemta, bet viņi, diemžēl, ir izlaiduši tos punktus, kur ir eh, runāts par eh, LGBT cilvēku diskrimināciju. Mēs par to visu jau runājām. Un es arī teicu, ja viņi nepārņems nepieņems šos hartas eh, punktus, viņiem nav nekādu iespēju iestāties ES. Es gribēju vaicāt, kā komisija uz to reaģēja, kā viņi, eh, ko viņi varēja teikt šajā sakarā un eh, ja mēs pareizi saprotam, situācija tomēr ir uzlabojusies, bet ne šajā jomā. Vai nu mēs brauksim uz Maķedoniju vai nē, es gribu teikt, ka delegācijas ceļojumam vajadzēja noteikt jau pirms diviem mēnešiem. Eh, jau lielākā daļa kolēģi bija pasūtījuši savus biļetes, bet tad eh, sēde tika atcelta, jo Eh, priekšsēdētājs, delegācijas priekšsēdētājs eh, saslima, bet ir taču, ja kurš cilvēks ir aizstājams, ja kuram ir vietnieks, bet vietnieks ir no citas politiskās grupas, tādēļ ceļojums tika anulēts. Nu, es domāju, tā arī nevar attiekties pret mūsu delegāciju. Es jau atteicos eh, no zināmām vizītēm, jo bija plānojis braucienu uz Maķedonijas, jau savus plānus bija tam pieskaņojis un pēc tam pastāstīt, ka budžets tika pieņemts tā un tā, nu tas ir vienkārši neiespējami. Tas ir demokrātijas principu pārkāpums. Mūsu pozīcijai ir jābūt ļoti stringa, stingrai. Uh, kādu lēmumu mēs pieņemsim, tas ir kas cits, bet eh, šādi rīkoties, protams, mēs nevarēsim tikties ar visām politiskajām grupām, viņi nevarēs tikties ar visiem no mūsu vidus, nu, bet šādi rīkoties nav uh, atbilstīgi, un mums ir uh, kaut kas arī jāsaka šajā sakarā. Paldies! Kramer. Paldies Kramer kungam, un tagad Jana Kudakis kundze. Uh, thank you. Um, I... Paldies! Es gribēju runāt par uh, cilvēktiesībām. Uh, tā tad uh, tika pieminēts, ka cilvēktiesības ir diskriminācija, ir spēcīgi attīstīta, un 2010. gadā dzimuma orientācija ir izņemta no diskriminācijas pazīmēm un arhibīskaps uh, pielīdzināja vienzimuma laulības eh, laulībām ar dzīvniekiem, ko es uzskatu par ļoti apvainojošu salīdzinājumu. 2013. gadā Skopje notiks eh, tiek plānot pirmā eh, geju parāde, un tā kā ir ļoti maz atbalsta no nevalstiskām organizācijām, tad ir ļoti svarīgi, lai parlaments atbalsta uh, Eh, šo notikumu un eh, ir jāpanāk, lai tas notiktu. Paldies! Un tagad eh, Salievrākos kungs. Paldies! Kā augstā līmeņa komitejas vicepriekšsēdētājs. Es ļoti priecājos dzirdēt, ka cilvēktiesības uh, situācija uzlabojas, uh, tomēr mums ir arī jāpārdomā, jāskatās, vai šie uzlabojumi tiešām uh, sasniedz Eiropas Savienības standartus. Un ir jāsalīdzina situācija ar to, kāda ir Eiropā Eh, lidmašīna paceļoties eh, vispirms uzņem augstumu, un es eh, domāju, ka bijusi Dienaslāvijas republika Maķedonija gan uzlabo situāciju, bet šī situācija vēl nav pietiekami laba, jo tiesa sistēmā vēl ir problēmas, nav brīvā tirgus, korupcija valda un Eiropas parlaments 2010. gadā eh, nevarēja uzklausīt eh, Tālevu kungu, jo viņš eh, bija iesaistīts skandālā, vēlāk izrādījās, ka viņš nav vainīgs un cita persona tika notiesāta par šo pārkāpumu. Es uh, lūdzu izmeklēt šo gadījumu vairākas reizes, bet izmeklēšana vēl nenotiek. Cerēsim, ka šis skandāls nav saistīts ar notikumu valstī, ko mēs apskatām. Uh, Eiropas eh, parlaments apskatot bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju, eh, tātad vai šai vizītei ir tāds valdības atbalsta raksturs vai opozīcijas atbalsta raksturs, kā valdība izmantos mūsu vizīti, vai Eh, teiks, ka Eiropas Savienība atbalsta valdību vai arī eh, teiks paziņots, ka mēs palīdzam opozīcijai. No otras puses, ja mēs neierodamies vai mūs uzskatīs par boikotētājiem, bet būtu jāņem vērā eh, reģiona īpatnības un es domāju, ka arī būs eh, debatas par to, vai mums apmeklēt šo republiku vai nē. Paldies! Es arī gribētu minēt, ka mums ir Jasna Poljat kundze no vēstniecības, kas ir eh, sagatavojis arī rakstisku paziņojumu. Mums nav laika to uh, noklausīties, bet uh, šo jūsu paziņojumu visi komitejas dalībnieki saņems, jo tas ir ļoti svarīgs. Paldies! Un es dzirdēju tikai vienu jautājumu no Krāmerkunga komisijai. Vai jūs varētu noklausīties komisijas pārstāvi, eh, tiekoties ar viņu divpusēji, jo mums ir maz laika palicis? Vai ir bijusi vismaz kaut kāda reakcija, jā vai nē? Tot, uh, madam, um, Sandquist, if there has been a reaction from the commission. Jā, ir re, bijusi reakcija, tātad vai ir bijusi reakcija no komisijas, uh, jā vai nē? Uh, ļoti žēl, bet man nav skaidrs šis jautājums. Mm, Tā tad varbūt jūs varētu divpusēji vienoties. Uh, un tagad mums ir jāslēdz šīs punkts, bet Hadzimarkākis kungs lūdzu, eh, paldies. Šis jautājums ierasties vai neierasties ir ļoti jūtīgs, un es atceros, ka iepriekšējais pārstāvis Skopjē, Eiropas Savienības pārstāvis Skopjē runāja ar opozīciju, un tāpēc viņš tika uh, atzīts par eh, nevēlamu personu, persona non grata eh, šajā valstī. Un eh, tā tad priekš, vicepriekšsēdētāja kungs un Krāmera kungs varbūt apspriediet, ir arī citas iespējas, varbūt ierasties, bet citādā statusā, un mēs vēl lēmsim par to. Paldies! Paldies par sadarbību un arī mm, varbūt mēs jau pie šī jautājuma atgriezīsimies. Paldies! Un tagad nākamais jautājums par Etiopiju un eh, lūdzu eh, mūsu viesiem eh, runātājiem ierasties un redzēsim, vai mēs varēsim dabūt vairāk laika diskusijai. Okay, uh, so um, colleagues, we may uh, shift a little bit the. Tātad mēs nedaudz mainīsim diskusijas kārtību. Video pēdējais, jo video nebūs vajadzīgs tūkot. Mēs esam sagatavojušies, tātad lūdzu tie, kas ne Eh, piedalās diskusijā par Etiopiju un nesekotai lūdzu atstāt telpu. Eh, mēs sūtīsim eh, delegāciju uz Etiopiju no 4, 10. līdz 14. februārim, un viena pilna diena būs tikšanās ar Āfrikas Savienību, un tad vēl viena diena būs, lai apskatītu situāciju Etiopijā. Pašlaik trīs cilvēki no delegācijas, tātad es, vicepriekšsēdētājs un trešais delegāts vēl, trešā vieta vēl ir tukša. Ja mēs neatradīsim trešo delegātu, tad dosimies divatā. Mums eh, ir Eh, bagāta pieredze no vēlēšana misijām un eh, citām vizītēm Etiopijā, eh, bet šī viedokļa apmaiņa ir domāta, lai saņemtu informāciju tieši no pašas Etiopijas un apskatītu tikai šo valsti. Par pāriem Āfrikas valstīm mēs spriedīsim gatavojot delegāciju, uh, Un es priecājos, ka ir organizācijas Human Rights Watch pārstāvis arī Leslie eh, bija paredzēts, ka viņi ieradīsies, tātad eh, Leslija Lefkofa eh, nevarēja ierasties šodien, jo bija grūtības ar vilcienu, bet mums ir eksp cilvēktiesību eksperts kurš atrodas Beļģijā, tātad eh, Čerets eh, Hailī Marijams, un viņš informēs par eh, pilsoniskās sabiedrības stāvokli un cilvēktiesību aizstāvju situāciju. Un ir Viljams Oithofs no DEFCO ģenerāldirekcijas, un viņš informēs arī par uh, Eh, projektiem, kādi ir Etiopijā. Un ir arī Frančeska Rato kundze no EAS. Un arī Pērman eh, kungs, kurš bija vēlēšanu novērošanas misijā 2010. gadā. Un Uh, Ana Gomes arī piedalās. Es arī priecājos jūs šeit redzēt. Tātad. Or oh, in 2005, chief observer. But we... Uh, jūs arī bijāt novērotāji 2005. gadā. Uh, Um, jā, bet šoreiz mēs runājam par cilvēktiesībām, ne par vēlēšanām. Sāksim, lūdzu. Thank you, Madam Chairperson. Paldies, priekšsādātāji. Pirms nolasīšu savu liecību, gribētu vēl sīki pastā, uh, <clears throat> īsti pastāstīšu, ka es pat šeit nepārstāvu cilvēktiesību padomu. Jā, es esmu agrāk strādājis šajā organizācijā astoņas gadus, tagad es dzīvoju trimdu, <clears throat> jo esmu mm, iekļauts melnajā sarakstā. Un šajā ziņā es sevi šeit pārstāvu kā individuālo cilvēktiesēja aktīvistu godātā priekšsēdētāja un deputāti. Liels paldies, ka devāt man šo iespēju nu jau otro reizi stāstīt, paužot savas bāžas par cilvēktiesību situāciju Etiopijā. Nu jau gandrīz septiņ, pirms septiņiem gadiem pirmo reizi uzstājos ārkārtas sanāksmē, kur organizēja šī apakškomiteja. Un, un Tas notika 2005. gada maijā. Bija runa tur par eh, apmēram 200 cilvēku politiskajām slepkavībām. Tas notika Adisabebas ielās. Šodien es runāju par cilvēktiesību situāciju Etiopijā, jo īpaši par biedrošanās brīvību un preses brīvību. gandrīz septiņus gadus kopš 2005. gada maijā vēlēšanām e, cilvēktiesības situācija Etiopijā ir pilnīgi mainījusies, taču ne pozitīvā veidā. Politiskās, politisko represiju cilvēktiesību pārkāpumu <clears throat> tendences ir tagad legalizētas un valdības uh, noziegumu tagad eh, tiek eh, atbalstītas eh, varas iestādēm, tagad ir tiesības izvērst šādas represijas pēdējo sešu gadu laikā, īpaši pēc 2010. gada vēlēšanām, kurās uzvaru guva Eh, valdošā partija EPRDF, tā iegūta 99,6 eh, vietas parlamentā, un ir pieņemti drakoniski likumi uh, saistībā ar cīņu pret terorismu, un arī tiek apspriestas brīvprātības organizācijas. Daļa no šīs valdības stratēģijas ir saistīta ar uh, savu oponentu kontrolēšanu un apklusināšanu Un te ir īpaši runa par uh, asociācijas brīvību, preses brīvību. Š Etiopijā ir ļoti slikti rādītāji ar uh, preses brīvību. Daudzi žurnālisti saskaras ar apsūdzībām par terorismu vairāk par 70, vismaz 79 žurnālistiem bija jādodas prom no valsts kopš 2001. gada ehm, bailēs no <clears throat> spīdzināšanas, aizturēšanas un eh, izmeklēšanas. Un cilvēki eh, ir jāsaskars ar nāvis draudiem. Viņi saskārās arī ar spiedienu pēc bēgšanas. Šodien <clears throat> Seši žurnālisti, tā skaitā divi eritreji žurnālisti, ir arestēti Etiopijā. Turklāt divu eritrejas žurnālistu atrašanās vieta tagad vairs vispār nav zināma, kopš Etiopijas ārlietu ministrs ir slēpis viņu aizturēšanas eh, vietu 2007. gada aprīlī. Šie divi žurnālisti ir Rajota Lemu, Eskiniet Nega, Vobuset Tāja un Jusuf Getačev. Viņi eh, cieš Eritrejas cietumā. Rejolu Alemu bija ārštata kritisks e, žurnālists, kas e, viņa pārstāvēja e, <clears throat> neatkarīgu iknedēļas izdevumu, un viņa tika e, arestā 2011. Eh, gada 21. jūnijā un pret viņu tika vērsts terorismu, apsūdzības terorisma un eh, rejota tiesas spriedums viņai uzlika sodu 14 gadus cietumā un 33 tūkstošu biru jeb 1,5 tūkstošu ASV dolāru. Un 2012. gada augustā uh, tika atzīst, ka tas bija nepareizs lēmums, un tagad viņi ir pakļaut piecu gadu cietumsodam. Eskinders Nega ir prominents Etiopijas žurnālists, septiņu gadu veca dēla tēvs. 2011. gada septembrī viņš tika apcietināts, uh, pamatojoties apsūdzību terorismā, un 2012. gada jūlijā viņš tika uh, no, aps, nosūdīts uz 18 gadu cietumsodu. Turklāt <clears throat> viņam klāt nesot tika konfiscēta viņa māja un viņa sieviet, viņa sievas autom, automašīnā. Vupsetāja arī tika arestēta 2011. gada 19. jūnijā. Viņa bija <clears throat> Eh, redaktora vietniece Avramba Čaims avīze. Un galvenais eh, redaktors arī tika apcietināts. Vobusetāje eh, tika spīdzināts pirms tiesas izmeklēšanas laikā un nosodīts 14 gadiem cietumā. Jusuf Getačev ir redaktors Jemus Muslimo Gudai, muslimu, musulmaņu lietu avīzes um, redaktors. Un uh, uh, policija viņus saņēma ciet un pakļāva spīdzināšanai slavenā uh, aizturēšana centrā Maikalāvija un viņš ir ziņojis, ka viņš e, tika sists un spīdzināts aizturēšanas vietā. Visi žurnālisti, neatkarīgi žurnālisti, strādā <clears throat> ārkārtīgi lielā mm, saspīlējuma situācijā. E, daudzi izdevumi tagad ir slēgti, piemēram, Feteha avīze un Temes Gen de Salege. Uh, Mm, arī tika pakļauts nepamatotām apsūdzībām. <clears throat> Runājot par biedrošanās brīvību, uh, biedrību proklamācijas uh, <clears throat> likums numurs 621 šērsvi 2009, ko, kas tika pieņemts uh, Etiopijas parlamentā 2009. gada janvārī. Uh, ir smagi uh, pakļāvi smagiem noteikumiem nevalstiskās un uh, labdarības organizācijas. Es nerunāšu te par uh, šī likuma ierobežojušiem pantiem, taču runāšu par šī likuma ietekmi kopš šis likums stājies spēkā saskaņā ar Startautiskos darba organizācijas 2012. gada novembra ziņojumu. Etiopija ir viena no piecām valstīm, kurā smagi tiek pārkāpti biedrošanās noteikumi. Pēc šī likuma pieņemšanas daudz cilvēktiesību aktīvisti ir devušies prom no valsts, bēguši no valsts jo īpaši cilvēku tiesība organizācijas eh, tiek eh, cenzētas eh, ievērot šo likumu saskaņā ar Amnesty International 2012. gada ziņojumu. Vismaz 17 cilvēktiesību organizācijas ir mainījuši savu fokusu no cilvēktiesībām citu jomu ievērojama organizācija. Eh, Etiopija cilvēktiesību padome ir saskārusies ar daudziem izaicinājumiem. <clears throat> Tā ir eh, bijusi spiest mainīt savu nosaukumu pāreģistrācijas laikā. Agrāk tās nosaukums bija cilvēktiesību padome, taču likums E, tā, tās nosaukums bija Etiopijas cilvēktiesība organizācija, taču likums aizliedz šādām organizācijām savā nosaukumā izmantot Etiopijas vārdu. Un līdz ar to arī tika pārtraukts līgums, laus līgums ar šo organizāciju. Un decembrī 9,5 miljoni Etiopijas uh, valūtas vienības <coughs> tika uh, iesaldētas. Šī summa bija paredzēta šai organizācijai. Arī sieviešu aizsardzības organizācija saskārusies ar tādu pašu problēmu, kāda šī cilvēktiesība padoma. Un desmit miljoni arī ir iesaldēti šīs organizācijas kontā un par 70% bija jāsamazina personāls. Augstākā tiesa nepieņēma viņu apelāciju un vēl ar vienu viņa konts ir iesaldēts. Un Etiopijas skolotāja asociācija, kas ir sēna un ievērojama arotbiedrība, uh, tagad vairs nevar reģistrēties, pāreģistrēties saskaņā ar jauno likumu. Un nobeigumus. Es ceru, ka ar to ir skaidri pierādīts, ka Etiopijā tiek pārkāptas cilvēku tiesības, jo īpaši smagi pēdējo gadu laikā. Etiopijas valdība labprātāk legalizē savu vardarbīgo rīcību, izmantojot politiskās tiesas prāvas, pamatojas šiem drakoniskiem likumiem. Tā neuzlabo demokrātiskos rādītājus un cilvēka tiesības. Tūkstošiem etiopiešu ir devušies bēgļu, gaitā no, bēgļu gaitās no savas valsts. Citi ir aizturēti bez tiesas prāvām, <clears throat> vienkārši tāpēc, ka viņi ir politiski aizturēti. Cilvēktiesība aktīvisti, nevalstiskās organizācijas nespēja brīvi paust savu viedokli un brīvi biedroties. Biedrošanās brīvība tiesības <clears throat> tiek smagi pārkāptas. Miermīlīga musulmaņu Eh, demonstrācija tika brutāli apspiesti no varas iestāžu puses. Daudzi protestanti ir arestēti, piekauti un spīdzināti no drošības pārstāvju puses. Daudz cilvēku vēl ar vienu ir apcietinājumā, un viņiem pārmet iesaisti teroristiskās darbībās. Vairums politisko prāvu pret cilvēktiesībā <clears throat> aktīvistiem un žurnālistiem <clears throat> ir pamatots tīri ar frāzi apsūdzību terorismā, kaut arī nav nekāda reāla pierādījuma. Šie cilvēki cieši tīri tāpēc, ka viņi kritizē valdības politiku un darbību. Es ceru, ka Eiropas parlaments un šī delegācija īstenos tālākus izme, tālāku izmeklēšanu šajos faktos, ar kuriem nāca klajā šajā paziņojumā. Nobeigumā vēlos aicināt šo delegāciju apmeklēt tos žurnālistus, kas cieši Etiopijas cietumos, un runāt ar cilvēktiesību aktīvistiem, cilvēktiesību organizācijām, kas arī ir paralizētas, jo tagad nevar normāli darboties. Paldies par uzmanību. Paldies! Paldies par jūsu paziņojumu un ieteikumiem. Tagad uzklausīsim Autho kungu no Eiropas komisijas un, ja pareizi sapratu, pastāstīsiet arī par dažiem Eiropas Savienības finansētiem projektiem Etiopijā. Thanks, Madam Chair. Yes, I was uh, particularly asked. Priekšsēdētājs kundze, jā, man lūdza nedaudz pastāstīt par sadarbību ar uh, pilsoniskās sabiedrības organizācijām Etiopijā. Nu, varbūt man vajadzētu nedaudz uh, pastāstīt par uh, šo likumu, par tā vēsturi likumu sauc par uh, labdarības uh, un dažādu sabiedrību attīstību, un šajā likumā ir noteikts, kā, organizā kā šādām organizācijām jādarbojas un kāda ir to atbildība. Pateicoties likumam, tika izveidota arī tā sauktā labdarības un uh, sabiedrība organizācija, un visām pilsoniskās sabiedrības organizācijām tagad aģentūrā ir jāreģistrējas šai aģentūrai ir jānovēro tas, kas notiek uh, šajā nozarē un jāziņo par to valdībai. Aģentūra tāpat izstrādā vadlīnijas, lai uh, uzlabotu likuma ievērošanu. Likumā ir izvirzītas dažādas pilsoniskās sabiedrības kategorijas, trīs pēc skaita. Tā tad ārzvalstu organizācijas, tā ir pirmā kategorija, otrā ir Etiopijas rezi, rezidentu organizācijas, tās ir organizācijas, eh, kurām. Um, kuras eh, vairāk kā 10% gadā saņem no ārzemju finansējumu, un eh, trešā kategorija ir etiopiešu organizācijas. Viņi nevar saņemt vairāk par 10% no ārvalstu avotiem. Cilvēktiesību aizstāvība eh, ir eh, atļauta tikai Etiopijas eh, organizācijām, kas ir trešā organizācija kategorija, kas minēta likumā. Protams, ir jāatsaucas uz vadlīnijām, kas tika izdotas 2011. gada jūlijā, un Tur ir atrunāts, kādas ir administratīvās un operatīvās eh, šo organizāciju izmaksas. Eh, šīs vadlīnijas ir zināmas, pazīstams arī kā 1407 vadlīnijas. Ir eh, norādīts, ka izmaksas, kas ir veltītas dažādiem cilvēktiesību projektiem, nedrīkst būt augstāks par 30% no kopīgajām izmaksām bet ir zināmas uh, problēmas ar administratīvo izmaksu sekšanu, tādēļ ir ļoti grūti uh, īstenot šo 14.07 normu. Es uh, gribēju vienkārši ieskicēt uh, šo uh, likumdošanas fonu, lai jūs labāk varētu saprast lietas būtību. Un uh, sadarbību ar Eiropas attīstības fondu. Pirms vairākiem gadiem tika izveidots uh, pilsoniskās sabiedrības fonds. Tas tika izveidots uh, un tā līdzekļa apjoms bija 9,3 miljārdi eiro. Tas darbojas līdz 2011. gadam un Mēs eh, guvām visai labu pieredzi, fonda darbība bija labi novērtēta, augsta efektivitāte, eh, ļoti svarīgs, bet šķiet tas eh, tika izmantots pirms jaunais organizācija likums stājās spēkā. Saskaņā ar pašreizējo likumdošanu organizācijas tiek atbalstīts pateicoties desmitajam Eiropas attīstības fondam kopīgi ar uh, Uh, aģentūras pārvaldību mēs lūdzām, lai NVO tik piešķirts lielāks finansējums, lai tās varētu saņemt katra 6 miljonus eiro, tātad 12 miljonus kopā. Mēs uh, uzsākām pirmo plānošanas periodu pagājušā gada otrajā pusē, un uh, tas eh, turpināsies, otrais plānošanas posms sāksies šogad un turpināsies līdz 2014. gadam. Uh, Pilsoniskās sabiedrības fonds ir uh, kas īpatnējs, jo finansējums tiek uh, apzīmēts kā pašmāju finansējums. Uh, Līdz ar to visas eh, pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir iespējams finansēt pateicoties šim fondam. projektā ir divas galvenās sastāvdaļas. Tātad pirmām kārtām uh, sniegt atbalstu pilsoniskās sabiedrības uh, organizācijām un uh, uzlabot sadarbību, kā arī pievēršanās demokrātiskai pārvaldei, lauka attīstībai, piekļuvei um, tiesas pakalpojumiem un tā tālāk un ir arī uh, atbalsts negrantu veidā, apmācība, izglītība, tehniskā palīdzība, uh, izglītošana tādos jautājumus kā dzimuma līdztiesība, līderloma un tā tālāk. Projektu vada trīs pakāpju vadības komiteja, un vadības komitejā darbojas valdības, pilsoniskās sabiedrības un ēst delegāciju pārstāvji, un īstenībā šajā komitejā vairumu vietu ieņem tieši pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. Šī trīs pušu uh, uzbūve ļauj veidot labāk dialogu un koordināciju starp visām trim iesaistītajām pusēm. Protams, galvenais mērķis ir pilsoniskās sabiedrības atbalsts Etiopijā. Lai izveidotu tādu dzīvelīgo pilsonisko sabiedrību, kas būtu spējīgi iesaistīties arī politisko lēmumu pieņemšanā Etiopijā. Otra programma, kurā ir iesaistījusies Eiropas Savienība, ir tā sauktā pamata pakalpojuma veicināšanas programma. Tajā ir iesaistīti vairāki donori, programma atbalsta Āfrikas attīstības banka, apvienotā karaliste, Austrija, Itālija un arī Pasaules banka. Pateicoties šai programmai, e, ir iespēja sniegt tādus pamata pakalpojumus cilvēkiem izglītības, e, ūdens apgādes, ceļu būves un veselības jomā programmas ietvaros ir arī uh, sociālās kontroles elements, ko īsteno pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir jāinformē par dažādām aktivitātēm, tās plāno budžetu un arī uh, veids kontroli. Fondi E, tiek uzskatīti arī par pašmāju finansējumu. Līdz ar to ir iespējams atbalstīt visas uh, kategorijās esošās uh, organizācijas. Tas uh, ļauj uzlabot dialogu starp valdību un pilsonisko, pilsoniskā sabiedrības organizācijas sadarbību. Paldies, paldies par detalizēto aprakstu. Uh, Un es domāju, ka tie, kam ir vairāk interesi par šiem jautājumiem, var eh, ar to iepazīties rakstiskā veidā. Arāto eh, kundze no ārējas darbības dienas lūdzu esiet lakoniska. Yes, good evening everyone and uh, thanks for um... Paldies, paldies, ka uzaicinājāt mani uz šo tikšanos, lai es varu papildināt sava kolēģa teikto. Pašā sākumā es vēlējos uh, teikt, ka mēs patiešām esam noraizējušies par vārda brīvības, uh, brīdrošinās brīvības ierobežojumiem Etiopijā, un daudz to tūko ar bailēm no terorismu, bet tas ir tikai iegansts. Protams, uh, arī Etiopijā pastāv terorismu draudu, un pret to ir jācīnās, bet cīņa pret terorismu var nelabvēlīgi ietekmēt vārdu brīvību un mediju brīvību, ja šī cīņa tiek pārāk plaši uh, interpretēta. Mums vajadzētu parūpēties uh, par atbalstu sniegšanu organizācijām uz vietas, un uh, mums ir jāsadarbojas uh, arī ar dalību valstīm. Etiopijā ir aktīvas 20 dalību valstis, uh, tās ir. Uh, arī visaktīvākās valsts Āfrikā. Pateicoties dialogam un sadarbībai, darbs jau ir nesis pirmos augļus. Komisija ir izstrādājusi daudzas vadlīnijas, lai izveidotu normatīvo pamatu, kas ir jāievēro. Ir arī Eiropas Savienības un Āfrikas stratēģija, kas ir papildinājums šai stratēģijai. Tā var uh, veidot divpusēju sadarbību. Eiropas Savienībā ir daudz dažādu instrumentu, ko var izmantot šīs starptautiskās sadarbības kontekstā. Ir iespējama humāna iejaukšanās, eh, kas papildināta ar diplomātisku rīcību. Es tagad ļoti lakoniski centīšos uh, uzskaitīt uh, mūsu aktivitātes. Uh, Bet, protams, esmu gatava atbildēt arī uz jūsu jautājumiem. Tātad piecas galvenās rīcības jomas uh, Pirmām kārtām pilsoniskā sabiedri, pilsoniskās sabiedrības darba grupa. Šī darba grupa tika izveidot 2012. gadā, tajā darbojas valdības pārstāvi, cilvēki no aģentūrām un pilsoniskās sabiedrības, To vada Eiropas Savienības ārlietu delegācijas priekšsēdētājs un uh, Etiopijas delegācijas priekšsēdētājs. Grupa 2012. gadā tikās jau piecas reizes un apņēmās strādāt vēl smagāk 2013. gadā, organizējot vēl vairāk sēžu, pateicoties pilsoniskās sabiedrības Uh, likumam ir iespējams izveidot dialogu ar valdību. Otra, uh, otra rīcības joma ir augsta līmeņa grupa, kurā piedalās uh, finanšu ministrs un ekonomiskās attīstības ministrs. Šajā fórumā var arī aplūkot jautājums, kas cieši saistīti ar pilsonisko sabiedrību. Kopš 2010. gada šī grupa ir pierādījusi, ka tā ir ļoti vērtīga organizācija, tiek runāts arī par likumdošanu. Trešais Aktivitāšu loks ir Eiropas uh, pilsoniskās sabiedrības fonds, kas darbojas kopš 2010. gada aprīļa. Galvenais fonda mērķis ir eh, uzlabot NVO iesaisti uh, eh, dažādos politiskajos līmeņos uh, un uh, parūpēties, lai pilsoniskā sabiedrība varētu piedalīties um, dažādos pārvaldes procesos. Mums ir notikušas diskusijas ar NVO, un tā ir daļa no Kotono nolīguma. Recent meeting we had under the article 8. Mums bija arī tikšanās ar Marijām kungu jauno premjeru pagājušā gada 15. decembrī. Pēdējā tikšanās reize Eiropas Savienība līdztekus citiem jautājumiem teica, ka ir ļoti noraizējusies par cilvēku tiesībām Etiopijā. Tas bija ļoti garas diskusijas, un mēs pievērsāmies diviem jautājumiem. Viens bija antiterorisma likums, un otrs bija jautājums, kas saistīts ar divu cilvēku tiesību organizāciju kontu iesaldēšanu. Finally, let me also say that gribēju noslēgumā pateikt, ka eh, cilvēktiesības eh, Etiopijā eh, ir iekļautas tūkstošgadus attīstības mērķos un pateicoties uh, valdības atbalstam. Mēs vēlamies, lai Etiopija cilvēktiesību ieteikumus īstenotu. Es gribēju pateikt, ka Etiopija ir arī novērotais statusā Eiropas cilvēktiesību padomē, tādēļ ir jāievēro visi šie cilvēktiesību principi, un es domāju, ka mēs varam šo sadarbību izkopt vēl tālāk. Visu beidzot, pēdējais punkts, un tad savu uzstāšanos beigšu jūsu komitejas paredzētā misija uh, uz Etiopiju februāru vidū patiešām būs ļoti auglīga, lai labi novērtētu cilvēktiesību situāciju valstī. Un ir uh, jāpierāda, ka Eiropas Savienība ir klātesoša, lai varētu pat savām acīm pārliecināties par pārkāpumiem. Paldies! Paldies! Es ceru, ka mēs varēsim iepazīties ar jūsu pārskatu arī rakstītā veidā. Un tagad došu vārdu deputātiem. Bērman kungs un tad Gomešs kundze. Please, Mr. Bērman. Thank Mr. Halimariam for having paldies par to, ka jūs nosaucāt šos žurnālistus vārtos. Um, šie uh, žurnālisti ir uh, politisku iemeslu dēļ represēti, un e, šiem žurnālistiem ir svarīgi, lai par e, šādiem e, faktiem būtu informācija sabiedrībai. Etiopijā ir represijas pret žurnālistiem, pret cilvēktiesību aktīvistiem un arī ir jāatzīmē, ka ASV un Eiropas uh, Savienība, uh, lai gan ārējās uh, darbības dienas cenšas uzlabot situāciju, tomēr ASV un Eiropas Savienība turpina atbalstīt Etiopijas režīmu. Kāpēc tas tā tiek darīts? Tāpēc, ka Etiopijai ir svarīga nozīme Āfrikas eh, ragā. Eh, bezpilota lidmašīnas lido no Somālijas, eh, no, uz Somāliju no Etiopijas. Tā ir cīniska un divkosīga nostāja Eh, ja divkosībai būtu svars, tad šīs lidmašīnas nevarētu pacelties gaisā, tik divkosīga ir visa šī situācija. Un eh, Etiopijā pilnīgi trūkst brīvības, un tā tad vajadzētu prasīt eh, atbrīvot žurnālistus, kas ir ieslodzīti un jāprasa dialogs ar opozīciju, kurai nav iespēju izteikties. Ir jāprasa eh, pārskatīt likumu par eh, labdarības organizācijām un pilsonisko sabiedrību. Un ir jāprasa, eh, lai sabiedrība lemtu pati par sevi